So, colleagues, if everyone can take... Kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Ja jūs to izdarītu, es būtu jums ļoti pateicīga. Paldies jau iepriekš, kolēģi. Okay, colleagues, good morning. This is a joint meeting. Tātad, kolēģi, labdien! Es e, e, vēlētos jūs sveikt apvienotajā sēdē Eiropas parlamenta ārlietu un attīstības komiteja kopīgā sēde. Mums ir vairāk darba kārtības punktu. Pirmais darba kārtības pieņemšana. Darba kārtībā nav pasludināta nekādas izmaiņas. Tātad otrais ir priekšsēdētāja paziņojuma. Un e, es tad būšu priekšsēdētāja paziņojuma veicē, bet tādu īpaši daudz nav. Un tagad eh, mēs eh, ķeramies klāt eh, būtiskākajam punktam, un tas ir humanitārās palīdzības plāns Irākai. Mūsdien šodienas konference ir ārkārtīgi svarīga, un ārlietu un attīstības komiteja vārdā es jūs sveicu šajā augsta līmeņa konferencē, kuru mēs organizējam kopā ar apvienotajām nācijām. Un, protams, kā jau teicu, šīs konferences tiešie organizētāji ir Eiropas parlamenta abas komitejas. Godātie eh, deputāti, godātie viesi, šī konference notiek ļoti aktuālā brīdī, jo humanitārā krīze Irākā šobrīd ir eh, gandrīz 3 miljoniem cilvēku likus atstāt savas mājas un gandrīz 9 miljoni deviņiem miljoniem ir nepieciešama palīdzība. <clears throat> ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir nepieciešama palīdzība, un konflikta eskalācija nodarbina mūs visus. Īpašā riska grupas ir cilvēki un bērni. Vairākums eh, no bērniem šajās riska grupās neapmeklē skolas, un eh, viņu traumatizācijas pakāpe ir ļoti augsta. Un vakar, runājot ar atbildīgajām amatpersonām, izskanēja, ka vidējais eh, <clears throat> savu māju pavato, pamatošo cilvēku vecums ir 17 gadi. Tas ir traģiski. Tā tad mums ir jādara daudz vairāk Irākā, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kuri nonākuši smagās grūtībās, un mums ir jādara viss, lai šī paudze saņemtu adekvātu izglītību. Tāpēc eh, man šodien ir ļoti liels eh, prieks šeit sveikt Kjung Van Kam kundzi, kas ir apvienoto nāciju orča biroja vadītāja un arī Kristus Tilianīdis, kas ir komisārkungs. Kangas kundze, man ir ārkārtīgi liels prieks jūs šeit sveikt. Jūs pārstāvēt apvienotās nācijas un pārstāvēt tās nodaļu, kura finansē dažādu humanitāro krīžu apkarošanu. Stilijan Nīdiskungs, ar lielu prieku veicam, sveicam jūs mūsu sēdē tieši šajā svarīgajā konferencē. Parlaments griežas pie starptautiskās sabiedrības, lai tā palīdzētu Irākas krīzē cietušajiem un cietošajiem. Un tagad ir pienācis brīdis, lai mēs sameklētu šai palīdzībai atbilstošu finansējumu. Broka kungs, jūs vēlētos ko teikt? Mc Our debate here is of the utmost importance. I debates uh, ir ārkārtīgi svarīgas, un es pavisam nesen satikos ar Irākas parlamenta spīkeri un vēlējos pateikt, ka šajā reģionā iedibināt stabilitāti ir viena no mūsu prioritātēm. Es rītā došos uz Teherānu delegācijas sastāvā, un es tiešām uzskatu, ka mums e, notikumi ir jāskatās tādā plašākā kont kontekstā, lai veicinātu stabilitātes e, iedibināšanu. Ja mums neizdosies nodibināt kārtību Irākā, tad cietīsim mēs visi, bet arī Irākā ir svarīgi atcerēties, ka visas puses ir jāiesaista eh, stabilitātes nodrošināšanā. Un, eh, ja mums tas neizdosies, tad eh, mums būs ļoti grūti cīnīties pret IV. Bet es esmu ļoti priecīgs, ka Mēs e, runājam ne tikai par stabilitātes jautājumu, bet arī par humanitārās krīzes jautājumiem, jo stabilitāte vienmēr ir saistīta ar ekonomiskiem un sociāliem aspektiem. Ja šie divi pēdējie priekšnoteikumi izpildīsies, tad stabilitāte vairāk vai mazāk iestāsies pati par sevi. Un e, es esmu runājis arī ar apvienoto nāciju atbilstīgajiem cilvēkiem un runājis arī ar komisijas atbildīgajiem dienestiem. Tāpēc jau mēs arī organizējam šo konferenci kopā. Un es esmu ļoti priecīgs, ka mums ir bijusi iespēja tikties ar Irākas parlamenta deputātiem, bet eh, paldies, ka jūs šeit esat ieradies Un mums šodien būs ļoti plašas debases, debats, jo Eiropas Savienībai vajadzētu daudz aktā, aktīvāk piedalīties šeit. Makevans kundze, jāpaldies Broka kungam un tagad eh, došu vārdu runātājiem. Vispirms eh, došu vārdu Kalns kundzei, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Broka kungs komisārs Stalienīdas kungs. Ir ļoti patīkami šeit sveikt arī Irākas delegācijas pārstāvis, dāmas un kungi. Apvienoto nāciju vārdā, Banki Mūna vārdā un jaunās eh, izveidotās nodeļas vadītāju vārdā, kā arī visu mūsu partneru Irākā vārdā, es jums visiem pasakos eh, par izrādīto solidaritāti Irākas iedzīvotājiem. Vēlētos pateikties arī Eiropas parlamentam par šās konferences organizāciju. Vēlētos pateikties arī Eiropas iedzīvotājiem par jūsu vadošo lomu humanitārajā rīcībā, kā Irākā, tā arī visā pasaulē. Pēdējo 18 mēnešu laikā Irāks iedzīvotāji ir smagi cietuši pirms apmēram gada Pusotras miljonus irākiešu bija spiest pamest savas mājas. Mm, IV un valdības spēku konflikta dēļ. Šodien gandrīz 3 miljoni irākiešu ir valsts iekšienes bēgļi, un gandrīz div tik daudz cilvēku šobrīd dzīvo pastāvīgās bailēs, ka viņiem būs jāatstāj savas mājas. Šie cilvēki nepie kā nav vainīgi, un gandrīz eh, trešdaļa no šiem iekšējiem bēgļiem ir sieviete, bērns vai vecāka gada gājuma vīrietis, un pavisam nesen 137 tūkstoši eh, bēgļi pameta Ramadiju kas šobrīd ir nonākuši IV rokās. Pār par 3 eh, miljoniem eh, irākiešu šobrīd ir nepieciešama steidzama humanitārā palīdzība. Pie tām mēs runājam par irākiešiem, kaut arī nacionālo grupējumu, ko iekļauj šis vārds ir ļoti daudz. Ir nepieciešama veselības aprūpas palīdzība, jo simtiem skolu un slimnīcas sagrautas, un šobrīd skolas un arī citas publiskās celtnes tiek izmantotas ievainoto kopšanai. Nemaz nu, nerunājot par algām. Sievietes eh, un meitenes, kuras ir pametuši ģimeņu vīrieši, šobrīd nonāk vardarbīgo grupējumu rokās, un viņām ir jācīnās gan par savu dzīvību, gan par savu veselību. Šobrīd eh, ļoti daudzi dzīvo uz ceļiem un laukos. Šiem cilvēkiem nav pieejami eh, pamat pakalpojumi, dāmas un kungi. Apvienotās nācijas atbildot uz šo dramatisko situāciju ir izveidojušas vairākas programmas Irākā, un humanitārā palīdzība Irākā šobrīd ir viena no daudzšķautņainākajām visā pasaulē. Un katru mēnesi mēs palīdzam apmēram diviem miljoniem. Pārtika un ūdens pudelēs tiek izdalīta miljoniem cilvēku krustcelēs. Un e, vēl bez tām mēs nodrošinām arī pārtiku gan e, bēgļu nometnēs, gan arī slimnīcās. Bet mums ir daudz grūtāk palīdzēt tiem, kuri ir cietuši psiholoģiski. Bet šobrīd mūsu sniegtā palīdzība sastopas ar milzīgu finanšu iztrūkumu. Un daudz no šīm programmām burtiski tuvākajās nedēļās tiks slēgtas, jo finansējumu nepietiek. Un risks ir pavisam reāls, ka miljoniem cilvēku paliks bez ūdens un pārtiks. Tāpēc šodien esam satikušies šeit, lai nāktu klajā ar humanitārās stratēģijas programmu Irākai. Plānā esam paredzējuši eh, simtiem miljonu dolāru finansējumu ieguvi, lai palīdzētu iedzīvotājiem Irākā. Visi pasaules eh, visiem Irākas iedzīvotājiem ir nepieciešama palīdzība un pasaulē ir jāsadodas rokās, lai to sniegtu. Mēs redzam to, kas notiek Irākā ekrānos, bet eh, mums ir grūti iedomāties eh, ģimeņu ciešanas, kuras, piemēram, pēdējās, pēdējās nedēļās pamet Ramādēm. Ramā Mēs mēģinām rast risinājumus, un tomēr mums ir jādara vēl vairāk. Irākas iedzīvotājiem ir nepieciešama mūsu palīdzība un nepieciešama uzreiz. Tāpēc eh, mēs vēlamies piedāvāt eh, konkrētus eh, pasākums, kā palīdzēt sievietēm, meitenēm, puišiem un bērniem. Paldies! Thank you, thank you, Madam Kang. Paldies, eh, komisāra kungs. Vārds jums. Dargie klātesošie, ekscelences, eh, ministri, dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos eh, pateikties parlamenta priekšsēdētājiem ārlietu un attīstības lietu komitejā par šī pasākuma organizēšanu. Vēlos pateikties kolēģiem Elmāram Brokam un Lindai Makevenai. Mēs eh, varam redzēt, eh, ka ir nepieciešams eh, uzņemties saistības, lai palīdzētu Irākas iedzīvotājiem pārvarēt šo krīzi un smago situāciju, lai palīdzētu nākamajām paudzēm uh, un paldies par šī pasākuma organizēšanu. Paldies arī pārstāvjiem no Irākas, eh, Salimam Do Džabūri, kā arī Kurdistānas reģionālās valdības pārstāvim par ierašanos. Paldies visiem runātājiem un visiem klātesošiem. Dārgie draugi, vairāk kā gadu pēc eh, pirmā krīzes viļņa valsts joprojām cieš no postoša konflikta. No konflikta, kas ir radījis vienu no dramatiskākajām humānajām krīzēm pēdējo gadu laikā. Vēlos izteikt eh, Eiropas Savienības eh, visstingrāko nosodījumu izcilu un vēlos izteikt eh, to, ka šīm darbībām būtu nekavējoties eh, jātiek pārtrauktām. Vēlamies eh, paust Eiropas Savienības solidaritāti Irākas iedzīvotājiem un valdībai un vēlamies apstiprināt, ka mūsu apņemšanās ir stingra un tā tiks īstenot ilgtermiņā, lai izvērtētu vajadzības un trūkumus un sniegt nepieciešamo atbalstu Irākas eh, iedzīvotājiem. Mēs varam redzēt, eh, ierodoties Irākā, tūkstošiem cilvēku, kas ir spiesti pamest eh, savas dzīves vietas, Vairāk kā 200 tūkstoši cilvēku ir pametuši savas mājas. Mēs esam klātienē varējuši pārliecināties par šo cilvēku dramatisko, šausminošo pieredzi, un esam varējuši teikt, ka viņi nav vieni un pausta savu atbalstu. Iepriekšējie runātāji jau ir uh, izklāstījuši situācijas apmērus. Vairāk kā 8 miljonu cilvēku ir uh, situācijā, kurā ir nepieciešama nekavējoša palīdzība, vairāk nekā puse ir bērni. Un viena gada laikā šis skaitlis ir palielinājies par 400%. Taču visļaunākais varbūt vēl nav aiz muguras, jo šis konflikts eh, kļūst aizvien intensīvāks. Gandrīz divi miljoni papildu cilvēku varētu pamest, varētu nākties pamest savas dzīves vietas eh, līdz šī gada beigām. Šī krīze skar visu valsti, visu kopienu. Mēs eh, Drīz varēsim noskatīties eh, video, kas attēlo patiesos eh, šīs eh, traģēdijas apmērus. Šie cilvēki ir atkarīgi no mūsu atbalsta, un mūsu pienākums ir palīdzēt šiem cilvēkiem. Mūsu solidaritātei jābūt taustāmai, rezultātiem ir jābūt taustāmiem. Eiropas Savienībai ir jāīsteno sava morālā atbildība. Jau no pašu krīzes sākuma Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem humanajiem donoriem Irākai. Un uh, Saudarābija arī ir viens no lielākajiem donoriem, kuriem mēs pateicamies par uh, šo devību. Jebkurā gadījumā mūsu kolektīviem atbalstam ir jāpieaug, tam ir jāpielie, jāpalielinās. Eh, Humānā palīdzība Irākā joprojām ir kritiski zema, pārāk zema salīdzinājumā ar eh, reālājām problēmām, reālo situāciju, proti miljoniem cilvēku nav pieejas eh, sanitārijai, pārtikai, veselības aprūpei, ūdenim, pamat vajadzībām pavat vajadzību apmierināšanai nepieciešamajam, um, lai dzīvotu cilvēku cienīgu dzīvi. Turklāt arī ir uh, ārkārtīgi lieli draudi drošībai, ar kuriem saskaras uh, šie cilvēki. Tie destabilizē visu valsti, visu reģionu. Tas uh, ir kā um, apburtais loks, kurš eh, aizvien vairāk pieņem savus apmērus. Tās ir, ir tikai, nav tikai morālas eh, saistības, kuras mums jāuzņemas, arī drošība ir augsta līmeņa prioritāte Eiropai, Irākas varas iestādēm un starptautiskajai kopienai. Mūsu atbalstam ir jāskar visus uh, cilvēkus, kam tas ir nepieciešams. Uh, visiem šiem cilvēkiem ir jāsaņem atbalsts, un tam ir jābūt neatkarīgi no reliģijas vai kopienas piedarības vai geogrāfiskās atrašanās vietas. Dārgie draugi, es uh, ar nepacietību gaidu šīs dienas eh, prezentācijas un diskusijas, eh, taču pirms tam aicinu iepazīties eh, ar mūsu izstrādāto video. ma ila. Ja. Vai tad irākiešu cilvēki ir kļuvuši par tukšu vietu, bez savas lomas, nedz vērtības pasaulē? Kāpēc tā? Viņa mūs izmeta no mājām, draudot ar ieročiem. Mēs devāmies projām, neviens mums nepalīdzēja. Šajā apkārtnē visi mūs ienīst. Irākā humanitārā traģēdija turpina attīstīties ekstrēmistu uh, grupu ofensīva ir sējusi vardarbību lielākajā daļā valsts teritorijas. Tās rezultātā kopš 2017. gada janvāra 2,7 miljonu izbiedētu civiliedzīvotāji ir pametuši savus mājas un apmetušies kopienās un nometnēs citur no Irākas eh, ministra ģenerāla par, eh, padomas pārvietotie cilvēku jautājums ir kļūst par milzu izaicinājumu Irākai. Mums steidzami nepieciešama ANO un citu startautisko organizāciju palīdzība, lai nogādātu un eh, sniegtu pirmo palīdzību. Kopš krīzes sākuma humanitārās aģentūras ir nodrošinājusi patvērumu, ēdienu, ūdeni un kanalizāciju, veselības pakalpojumus, uh, pirmās palīdzības atbalstu, skolas nodrošinājušas un um, iztiks līdzekļus. Neaizsargātie bērni, sievietes un cilvēki tiek aizsargāti. Kopš krīzes sākuma mēs esam uh, paplašinājuši budžetu, atvēruši savus mājas, lai uzņemtu šos cilvēkus un sniegtu viņiem palīdzību. Es ticu, ka mēs nevaram atrisināt šo cilvēku paši vien. Turklāt uh, tas ir starptautiskās atbildības jautājums. Ja viņi man būtu šeit, teikuši palikt šeit vienu nedēļu vai divas, tas būs ļoti grūti. Man ir mm, eh, bērni, dviņi, un mm, ir ļoti grūti par viņiem parūpēties šeit. Mēs cenšamies viņus apvēsināt ar ūdeni. Ko tad šis bērns ir nodarījis ļauna? Kāpēc viņ, ka viņai būtu jādzīvo teltī tuksnesī? Tagad var nojaust, ka tā būs konfliktu pilna vasara un situācija turpina pasliktināties. Miljoniem cilvē, neaizsargāt cilvēku pakalpojumu nodrošināšana ir atkarīga no strauji izsīkstošiem finanšu līdzekļiem. Dažu nedēļu mēne, dažu mēnešu laikā vairāk kā pusi humanitāro operāciju varētu tikt slēgtas vai samazinātas. Irākai laika pie, kļūst arvien mazāk. Tikai steidzama rīcība var glābt Irāku un tās ļaudis. some of the camps in uh, Dažās uh, nometnēs uh, tuvāk uh, Jordānai un uh, reģionos, kas ir blakus citām kaimiņu valstīm, situācija ir ārkārtīgi smaga. Cilvēkiem ir jādzīvo neiedomājamos apstākļos. Tas liecina par to, ka mums ir jārīkojas. Ir nepieciešams gan materiālais atbalsts, gan politiskais risinājums, jo šīs bēgļu nometnes ir tikai simptomu likvidēšana, bet eh, tas nekādā ziņā nerisina cēloņus. Nākamie runātāji mums uh, pastāstīs ko vairāk par šiem jautājumiem, jo viņi ir uzņēmušies lielu atbildību, strādājot šo problēmu risināšanā. Irākai, lai, lai sniegtu iespēju Irākai kļūt par stabilu valsti. Lūdzu, vārds prezidenta kungam.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 بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي المحترم Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, godātie kolēģi, es eh, esmu ļoti pagodināts eh, uzstāties šodien runājot eh, par humanās palīdzības plānu Irākai. Vēlos jums pateikties gan personiski, gan manas tautas vārdā, gan Irākas valdības vārdā par to, ko jūs darāt mūsu labā un par sniegto atbalstu. Paldies ANO darbiniekiem Viskarandī kundzes vadībā, kas ir strādājuši, lai īstenotu šo plānu. Vēlos svērsties arī pie visām humānajām organizācijām, kas strādā Irākas labā un visiem, kas palīdz atvieglot mūsu ciešanas, pārvietot uh, cietušos uh, un bēgļus. Dāmas un kungi, mēs esam Irāka civilizācijas šūpulis valsts, kas uh, šodien tiek nostādīt dramatiskā situācijā, kurā līdz asinis, kurā cietušo skaits nemitīgi palielinās, kur skar terorisms, kas uh, rada dramatiskus apstākļus iedzīvotājiem un kas uh, apdrauda Irākas uh, tautas nākotni. Šobrīd Irāka politiski kopā ar tautu stājas pretī terorismam, kas ietekmē gan Irāku, gan starptautisko kopienu jo terorismam nav robežu un nav izņēmumu. Tādēļ sabiedriskajai sabiedrībai ir jābūt ļoti uzmanīgai, visām organizācijām ir jāsadarbojas, eh, lai izskaustu terorismu un lai liektu tam izdarīt spiedienu uz mūsu tautu un uzspiestu uh, mums, un lai neuzspiest mums uh, citu dzīvesveidu. Uh, Tādēļ nepieciešams uh, ieguldīt darbu mūsu tautas nākotnē, mūsu bērnu nākotnē, lai viņiem būtu iespēja dzīvot cilvēkcienīgos apstākļos. Startautisko organizāciju darbs uh, pārsvarā balstās uz donoru sniegto pabalstu, tādēļ vēlos pateikties visiem donoriem, visiem palīdzības sniedzējiem un visiem cilvēkiem, kas eh, ir iesaistīti šajā procesā un vēlos paust atbalstu visiem cilvēkiem, kuru tiesības tiek pārkāptas. Donoru valstu solidaritāte un devīgums ir palīdzējis atvieglot dzīvi simtiem tūkstošu cilvēku, kā pieaugušo tā bērnu un ļāvuši izmantot iespējas eh, gan veselības, gan izglītības jomā šajos eh, ļoti sarežģītajos apstākļos. Es eh, aicinu starptautisko sabiedrību turpināt būt tikpat devīgai un atbildēt uz humāno krīzi, kas ir sāsinājusies sevišķi pēdējā laikā, sevišķi pēc Ramadi pilsētas eh, sagrāves. Un eh, šobrīd eh, šī krīze ir pārsniegusi Irākas kapacitāti. Irāka vienmēr ir palīdzējusi citiem, vienmēr uzņēmusi bēgļus un palīdzējusi cilvēkiem, kam ir nepieciešama palīdzība drošības, izglītības vai citādā ziņā. Taču šobrīd tieši Irāka saskaras šādu krīzi. Uh, Turklāt naftas cenas kritums e, veicina to, ka Irāka vairs nevar atbildēt uz šo krīzi tā, kā tas būtu nepieciešams. Turklāt e, tā saskaras ar Daeša terorismu, un e, šī krīze ir pārsniegusi visus iespējamos apmērus un saprāt robežas, un šis terorisms uh, ir pretējs jebkādam, jebkādiem ētikas vai morāliem vai reliģiskiem noteikumiem. Tādēļ mums ir nepieciešama īpaša komiteja, kas varētu izvērtēt eh, šo cilvēku situāciju un lai sniegtu nepieciešamu atbalstu. Irāka ir pieņēmusi integrētus plānus reģionālajai rekonstrukcijai, lai atbrīvotu valsti no terorisma. Un eh, esam izveidojuši Nacionālo operatīvo centru, kas eh, strādā 24 stundas diennaktī un esam izveidojuši ārkārtas eh, biroju, ārkārtas komiteju katrā reģionā, kuru pārvalda katra reģiona gubernators. Mēs sekojam cieši šai situācijai ikdienā un darām to ar ministru un parlamenta starpniecību dāmas un kungi. Tā situācija, ar kur mēs šobrīd saskaramies, ir situācija, kas katru dienu aizvien pasliktinās un cilvēku ciešanas arī dzan nemitīgi palielinās. Tādēļ aicinu visas donoru valstis izmantojot iespēju šodien izteikties. Aicinu visas valstis sniegt palīdzību, lai cīnītos ar terorismu. Terorisms bez robežām apdraud visus. Tas apdraud visas sabiedrības daļas bez jebkādiem ierobežojumiem. Un nobeigumā vēlētos eh, pateikties eh, starptautiskajām humānajām organizācijām par ieguldītajiem pūliņiem, un jo īpaši NVO, kas ir strādājušas Irākā ārkārtīgi smagos un bīstamos apstākļos, un kam ir izdevies eh, piekļūt cilvēkiem, kas ir pametuši savas mājvietas un kas atrodas ļoti attālos reģionos, kuro, kuriem ir ļoti grūti pieļūt, piekļūt. Ārkārtīgi liels paldies jums visiem un esam pateicīgi un paldies arī par to, ka uzklausījāt. Thank you very much, President. Paldies, prezident. Un tagad vēlētos dot vārdu Antonijam Lēkam, kas ir UNICEF izpildirektors. Lūdzu, vārds jums. Paldies, Broka kungs! Bez mikrofona runā. Let me begin. Did anybody hear me? Yes. No. Okay. Tagad ir mikrofons. Lēkkungs turpina. Es eh, vēlētos varbūt sākt ar labajām ziņām šajo traģisko notikumu gūzmā. Irāka nav kļuvusi par tādu aizmirstu krīzes nostūri un visa pasauli uzmanību pievērš citiem reģioniem. Nē, par Irāku mēs katru dienu dzirdam un to redzam ekrānos un lasam sociālās eh, medijos. Tomēr sliktā ziņa ir tā, ka visi blogi, virsraksti, uh, tomēr nav atrasinājuši eh, politisko konfliktu un Irāka joprojām cieš un cieš smagi katru gadu. Pirms eh, gada mūs visus pārsteidza Mozulā notiekošais. Ja zidi un citu minoritāšu ciešanas mēs redzējām, ka eh, sievietes un bērni tika pārdoti kā lopi tirgos. Šodien Mm, mūsu uzmanība ir pievērsta Irākai, un šodien un tuvākajās dienās mums ir nepieciešams daudz eh, vairāk pievērsties šai krīzai un par to runāt. Vispirms skaitļi. Kā jau Stalionīdis kungs teica, Irākā pār par astoņiem miljoniem cilvēku ir nepieciešama steidzama palīdzība. Astoņi miljoni Tas ir skaitlis, kas piecas reizes pārsniedz Lielbriselē dzīvojošo iedzīvotāju skaitu. Un pēdējā mēnesī 180 tūkstoši cilvēku pameta Ramadī, un, šo, un tas vēl ir bez 250 tūkstošiem Sīrijas bēgļu, kur ir ieradušies Irākā, lai meklētu patvērumu no Sīrijā notiekošā un Kurdistānas reģionā ir apmēram viens miljons iekšējo bēgļu. Godātie kolēģi, tie nav tikai sausi statistikas skaitļi. Tie ir cilvēki, tādi paši cilvēki, kādus redzējām video filmiņā. Tie ir cilvēki, kur ir bijusi spiest pamest savas mājas, tās ir sievietes, vīrieši un bērni, kuri ikdienas cīnās par savu izdzīvošanu. Tie ir bērni, kur arī vēlas spēlēties un iet skolā. Es vēlētos e, jums atgādināt, ka mēs runājam ne tikai par bēgļiem un iekšēji pārviet, iekšējiem bēgļiem. Visi e, šobrīd cīnās pret Irākā notiekošo, un visiem ir nepieciešama nauda ļoti daudzas no jomām un ļoti daudzi reģioni, kuros mēs strādājam, šobrīd ir nonākuši bruņoto grupējumu rokās. Kolēģi, humanitārā situācija prasa nekavējošu rīcību. Ļoti daudz cilvēki ir spiesti bēgt, un tāpēc viņiem piekļūt un viņiem sniegt palīdzību ir ļoti grūti. Ir skaidrs, ka tuvākajā laikā iekšējo bēļu skaits pieaugs vēl par simtiem tūkstošu. Un tomēr pat šajos apstākļos mums vajadzētu būt drosmīgiem, jo mūsu palīdzība ir nepieciešama un tā tiešām cilvēkiem reāli palīdz izdzīvot. Mēs e, katru, mēs katru mēnesi piedāvājam apmēram diviem cilvēkiem pirmās nepieciešamības preces, un mēs esam uzbūvējuši 30 bēgļu nometnes un būvēsim vēl 14. Tā kā parādījās poliomielīta gadījumi, mēs esam piedāvājuši visiem bērniem vakcināciju. Tas ir būtisks sasniegums, ņemot vērā to, cik ļoti nedroša ir situācija Irākā. Apmēram 270 tūkstoši iekšējo bēgļu ir bērni, un viņiem ir nepieciešama izglītība. Jo patreiz viņiem sniegtā palīdzība ir varbūt visnepieciešamākā, bet eh, mūsu spējas viņiem, ko palīdzēt, ir nepietiekams. 4,4 miljoni cilvēku. 4,4 miljoni ir nepieciešama nekavējoša palīdzība. Pār par 3 miljoniem bērnu nav pieejama izglītība. Un apmēram 650 tūkstoši bērnu jau gadu nav gājuši skolā. Apmēram 7 miljoniem ir nepieciešams ūdens, dažādi higiēnas pasākumi, un šobrīd holēras un masala draudi ir ļoti lieli. Īpašā riska grupas ir bērni un sievietes, pret kuriem tiek eh, veikt dažādi vardarbības akti. Tā tad eh, mēs esam aizmirsuši, ka Irākā daudz ir nonākuši gandrīz verga statusā. Bērnus izmanto kā eh, pašnāvnieks, kā pašnāvnieks, kuri dodas dažādos teroraktos tā nav viņa izvēle. Mums ir jāiestājas par šo bērnu nākotni. Šiem bērniem nepietiekams uzturs, neadekvāta izglītība un nepietiekama veselības aprūpe šo paudzi var padarīt par zudušo. Kā šie bērni var, varēs celt Irāku, kad šis konflikts beigsies? Tik ļoti daudz vēl ir darāmā, tik ļoti daudz ir izaicinājumu. Ir viegli tajā visā zaudēt drosmi. Un tomēr, ja mēs izdarām pat 80 vai 70% no tur darāmā, tas ļauj izglābt simtiem tūkstošu, pat varbūt miljonu cilvēku dzīvību. Un tomēr Ja mēs nesaņemsim papildus finansējumu nekavējoties, tad apmēram pusi no mūsu īstenoto programmu būs jāslēdz tuvāko mēnešu laikā. Tāpēc nauda mums ir nepieciešama tūlīt. Ko nozīmē tūlīt? Mēs runājam par vienu reģionu, Dahukas pārvaldību, kurā mēs jau esam samazinājuši uz pusi provianta daudzumu, kas tiek izsniegts bēgļiem, kur nedzīvo bēgļu nometnēs. Un šobrīd tuvojas vasara, kad būs ļoti augsta temperatūra un arī saslimušo skaits palielināsies. Un tomēr būsim realisti. Mēs zinām, ka visā pasaulē pieauga humanitārās palīdzības nepieciešamības e, aktualitāte, kamēr naudas paliek ar vien mazāk un mazāk. Kā šo vienādojumu savilkt kopā? Mums ir nepieciešama nauda, jo bez 500 miljoniem dolāru tuvākajos mēnešos mēs nevarēsim vairāk turpināt mūsu darbību Irākā. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Mēs nedrīkstam drosmīgajiem irākiešiem pateikt, mēs jūs pametam. Katru dienu, kad mēs tiekamies ar irākiešiem, katru dienu, kad mēs ko redzam televīzijas un datora ekrānos, mēs saprotam, ka viņa dzīve ir smaga. Un šogad vien es, es eh, tikos ar vienu ģimeni, uh, kurā bija devusies uz bēgļu nometni. Viņi bija ieradušies šajā nometnē pēc četru dienu um, smaga gājiena cauri tūkstnesim. Apstākļi bēgļu nometnē viņiem bija ļoti pieticīgi, un tomēr viņi bija laimīgi, ka viņi ir izdzīvojuši. Ģimenes galva man teica, Mēs esam laimīgi, ka esam droši. Es dzirdu šos vārdus atkal un atkārtot, un tas tikai vēlreiz pierāda, cik ļoti svarīgi mums ir palīdzēt Irākā un Sīrijā dzīvojošajiem ne tikai ar fizisku palīdzību, bet arī sniedzot cerības dzīvot. Šī cerība ir ārkārtīgi svarīga. Gan katra atsevišķā cilvēka dzīvē, gan arī Irākas nākotnē kopā nākotnē mums visiem ir kopīga. Tāpēc eh, mēs šeit eh, neprasam naudu humanitārajām aģentūrām. Nē, mēs vēlamies, lai konkrētas ģimenes varētu izdzīvot ar cerību. Thank you very much. Paldies, Leika kungs, es izmantošu brīdi tagad, lai dotu vārdu PVO ģenerāldirektorei Margaretai Čanai. Paldies, priekšsēdētāja Broka kungs, Makievana skundze, um, runātāji, uh, komisāru kungi, uh, Kāna kundze un uh, Leika kungs, ekscelences dāmas un kungi. Labrīt visiem! Tas bija uh, īpašs eh, goda nosaukums viņam. Šorīt eh, jūs jau dzirdējāt veselu litāniju ar šausminošas statistikas, kas uh, atspoguļo Irākas cilvēku izmisumu, un mans um, kolēģis ļoti labi to aprakstīja, kā jūs jau ļoti labi arī varējāt to visu redzēt filmām. Situācija ir slikta, ļoti slikta, un uh, ātri vien tā pas. Uh, pasliktinās. Sektantiskā spriedze un um, bruņotais konflikts uh, aiz mazina iespējas cilvēkiem atrast drošu patvērumu. Piekļuve veselības pakalpojumiem ir uh, steidzama nepieciešamība gandrīz 7 miljoniem cilvēku, un uh, cilvēkus apkalpo 77 veselības centri, un tiek lēsts, ka mm, projekti uh, palīdz gandrīz 2,7 miljoniem cilvēku, un veselības centri ir pārblīvēti, un mm, medikamenti kļūst arvien mazāk. Un 14 eh, eh, šīs eh, hospitāļi vai vairākās 160 veselības iestādes ir tikuši iznīcināti vai um, ir kļuvuši uh, mm, vājāki, un uh, tur dažos vietās vairāk kā 65% no visiem veselības profesionāļiem ir pametuši šīs vietas, mm, lai glābtu savas dzīvības, un uh, starptautiskais uh, humanitārā tiesība akti būtu visiem jāievēro sabiedriska pakalpojumi veselībai, ūdenim, kanalizācijai, brūka ir nesanitāri apstākļi un uh, liela cilvēku pieblīvētība, un tas uh, mm, palielina infekcijas slimību palielināšanos, un arī ir milzu mm, karstums, tas palielina risku, un vēl, protams, cilvēku mm, izmisums, un uh, vairāk kā 18 pārvaldību ir minējuši masalu gadījumu holēra ir aktuāri, leismanīsis arī pieaug un mm, te ir divi gadījumi poliomielītam, kas tika apstiprināts pagājušā gada beigās Irākā, kurā 14 gadus nebija šī slimība. Un uh, ir grūti arī nodrošināt šo imunitāti cilvēkiem. Un, kā mēs zinām no pagājuš, pagātnes uh, Mm, pieredzes poliomielīts ir ļoti viltīgs vīrus. Mm, tas izmanto iespējas, kādas pavarās konfliktu zonā. Cilvēkiem ir mm, veselības, sirds problēmas, diabēts, vēzis, un viņiem ir nepieciešami medikamenti, un vairumam viņiem šī ārstēšana ir pārtraukta. Nacionālā piegādes ķēde ir pārtrūkusi. Humanitārās aģentūras uh, dara visu iespējamo, lai aizpildītu robus. Un viņiem ir grūtības, nedrošības dēļ, tāpēc, ka ir grūti piekļūt, nav benzīna, un elektrība arī ir ļoti mm, nestabila. Un par spīti šīm uzaicinājumiem PVO un partneri ir darījuši visu iespējamo, lai uh, pamat veselības pakalpojumi darbotos. Miljoni cilvēku ir varējuši saņemt pamat medicīnas pakalpojumus pat tajās zonās, kur konflikts plosās. Bērni saņēmuši vakcīnas, kā jūs dzirdējāt no Tonī. Vedāmas un kungi, bez uh, finansējuma un uh, bez partneru mm, turpmāk atbalsta 84% no visiem uh, veselības centriem mm, un veselības projektiem līdz jūnija beigām tiks slēgti. Jau ir jūnija mēnesis. Padomāsim brīdi, ko tas konkrēti nozīmē irākiešu cilvēkiem. Ehm, grūtai sievietai, kas, eh, kurai būs jādzemdē cilvēkam ar pneimoniju vai diareju, un eh, ir šīs eh, slimības, kuras var kļūt par nāvējošām, ja nav atbilstīgi un laicīgi uh, Mm, ārstētas un cilvēkiem ir augsts mm, asinsspiediens, nepieciešami medikamenti, cilvēki ir ievainoti un mm, nu, viņiem ir nepieciešams aprūpēt ievainojumus un um, remdēt sāpes un jāpadomā, ko tas nozīmē reģiona veselības drošībai un vēl tālāk. Šī, mm, šie uzliesmojumi, nu tiem nav robežu, dāmas un kungi, es vēlos vēlreiz uzsvērt. Uh, Irākas cilvēkiem ir eh, izmisīgi nepieciešama palīdzība. Um, tas ir eh, humanitārs uzdevums parūpēties par šo cilvēku mm, veselības vajadzībām, un tas ir arī priekšnoteikums, lai valsts ilgtermiņā varētu apkopties un būt stabila, jo tik ļoti daudz, kas var būt izdarīts ar eh, vienkāršām un nebūt nedārgām rīcībām, finansējot veselības mm, pakalpojumus un kliedējot um, postu un izmisumu tik daudziem miljoniem cilvēkiem. Dosim viņiem cerību. Paldies! Um, thank, thank you, Dr. Chan. I... Paldies, uh, doktoris Čānas kundze. Es domāju, ka mēs no abiem runātājiem dzirdējām par šo steidzamību rīkoties, un es domāju, ka mums visiem, kas atrodamies šajā zālē, ir šī smagā atbildība, kad mēs dzirdām, ka līdz jūnijam beigām veselības centri varētu tikt slēgti, tas ir ļoti uh, smagi, un uh, prezidentu līmenī um, mēs sastopamies ar šo humanitāro vajadzību apmierināšanu, un es domāju, ka mm, tas vēl nav viss, ko mēs vēl redzēsim, un mums ir, būs jādzīvo ar šādu apziņu. Un tagad mm, uzaicināšu nākamo runātāju. Līze Grande, lūdzu, nāciet priekšā. Our next speaker, colleagues, is Madame Lisa. Nākamā runātā kolēģi ir Līza Grande, ANO ģenerāla sekretariāta pārstāve, un viņa ir arī koordinātore humānajai palīdzībai Irākai. Es domāju, ka neviens nevarēs labāk par jums pastāstīt, kas tiešām ir tas, kas ir visvairāk vajadzīgs šobrīd. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kodātie klātesošie. Paldies par iespēju piedalīties šajā nozīmīgajā sanāksmē. Nākamo minūšu laikā mēs vēlamies iepazīstināt jūs ar humanās palīdzības nepieciešamības apmēriem. Prezentācijā jūs varēsiet redzēs, redzēt uh, galvenos aspektus. Pirmkārt, jau Irākas humanā krīze ir viena no viskomplicētākajām, vissarežģītākajām un uh, viena no tām krīzēm, kas visvairāk izplatās un pieņem apmērus visā pasaulē. Šie apmēri ļoti ātri pieaug, tā ir četrkāršojusies 12. Pēdējo, pēdējā gada laikā. Kā jau tika minēts, eh, krīze skar visas eh, valsts 18 eh, provinces. Šajā kartē varam redzēt cilvēku apjomu, kam nepieciešama palīdzība. Vislielākie apjapzīmē visvairāk krīzes skartos reģionus. Mēs varam redzēt, ka ir vairāk kā miljons cilvēku Anbarā Ninevā ir 1,3 miljoni, Dakā ir gandrīz miljons un Kirkukā vairāk kā viens miljons. Mēs kopumā zinām, ka ir vairāk kā 8,2 miljoni cilvēku, kam ir nepieciešama palīdzība. Zinām, ka humānā situācija aizvien pasliktināsies. 1,7 miljoni papildu cilvēku varētu būt nepieciešama palīdzība līdz šī gada beigām, kas nozīmē, ka līdz šī gada beigām aptuveni desmit miljoniem irākiešu būs nepieciešama humānā palīdzība. Kopējais eh, iedzīvotājs skaits šajā valstī ir 36 miljoni. Šī ir viena no lielākajām un viena no sarežģītākajām krīzēm, kas izplatās visvairāk visā pasaulē. Un eh, statistika šausminošā statistika, kas atspoguļo situāciju šajā valstī, jau tika jums parādīta. Vairāk kā 4,4 cilvēkiem, miljoniem cilvēku nepieciešama pārtika. Ir um, ārkārtīgi liels uh, lauksemniecības teritorijas skaits ar graudaugiem, kuri pašlaik atrodas Islāma valsts kontrolē. Uh, visās eh, kopienās, eh, visā Irākā cilvēki uzņem bēgļus no citiem reģioniem. Cilvēki ir eh, ārkārtīgi devīgi, taču šis devīgums izmaksā ļoti daudz. Šīs kopienas nonāk nabadzības gūstā, jo tās uzņem ārkārtīgi daudz bēgļus. Eh, iepriekšējā runātāja jau uzsvēra to, ka šī, šai valstī ir nepieciešama palīdzība nekavējoties. Tas ir jautājums, ko mēs varam, kas mums ir jāuzsver jau tagad. Ja mēs eh, nesniegsim atbalstu šai valstī nekavējoties, tad eh, krīze padziļināsies un turpināsies fragmentēšanās. Uh, Tādēļ mums ir nepieciešams paust un apliecināt solidaritāti gan valdībai, gan iedzīvotājiem šajā valstī. Statistika par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem uh, jau tik minēta, vislielākie cilvēktiesību pārkāpumi tik notiek tieši šajā valstī. Tas ir uh, neredzēti liels uh, pārkāpuma apjoms. Cilvēkiem jāsaskaras ar uh, lieliem riskiem, jaunatne saskars ar uh, riskiem ikdienas, uh, dažāda veida riski un apdraudējums uh, kļūst aizvien lielāks, un šāds apdraudējums skar vairāk kā 3 miljonus cilvēku. Trešdaļa valsts tumši zilā un vidēji zilā krāsā atrodas reģionos, kuri ir grūti sasniedzami. Tieši šajos reģionos ir visneaizsargātākie cilvēki, kas atrodas viskritiskākajā situācijā, par kuriem mēs visvairāk uztraucamies, un viņi atrodas tieši tajās vietās, kuras ir ļoti grūti sasniedzamas. Visi, kas sako līdz ziņām par Irāku, zina, ka humānajā ziņā krīze aizvien padziļināsies. Šī vasara būs ļoti smaga. Tuvāko mēnešu laikā konflikta dēļ un dažādu kustību, militāru kustību dēļ būs aizvien vairāk cilvēku, kuriem būs nepieciešama palīdzība. Uh, Eh, tas būs vairāk kā 1,7 miljonu cilvēku, kam būs eh, vēl nepieciešama palīdzība papildu jau esošajām problēmām. Ir eh, urbānie reģioni, pilsētas un citi reģioni, kuros notiek ārkārtīgi, reģio, ārkārtīgi liela cilvēku plūsma. Uh, Um, bēgļi masveidā pamet atsevišķus reģionus, piemēram, Ramādi pilsētu. Humānie partneri ir darījuši visu iespējamo, lai palīdzētu, lai iesaistītu NVO un kopienas, kas var sniegt nepieciešamo atbalstu. Iepriekšēji runātāji jau minēja to, ka pagājušā gada laikā ir uh, aptuveni 150 organizācijas, eh, kas palīdzējušas katru mēnesi aptuveni 2 miljoniem cilvēku. Runājot par eh, operācijām, mums ir jābūt godīgiem, runājot par izaicinājumiem, ar kuriem mēs paši saskaramies. Šīs operācijas ir eh, ļoti ātri pieņēmušas apjomus, taču uh, godīgi sakot, mēs eh, ar grūtībām varam atbildēt uz nepieciešamajām vajadzībām, un šo iemeslu dēļ šīs eh, operācijas eh, ir pārveidotas un restruktūrētas, ir izveidots humāno operāciju centrs un ir nodrošināts viss iespējamais, lai atbildētu uz šajā vasarā paredzēto humanitārās krīzes pieaugumu. Mēs nodrošinām visu iespējamo, lai statistikas dati būtu iespējami precīzi un lai tiešām atbildes apmērs saskanētu ar nepieciešamo palīdzības apjomu. Tonijs Leiks jau runāja par ātrās uh, reaģēšanas uh, mehānismu. Tas ir mehānisms, uh, kas 48 stundu laikā pēc bēgļu došanās prom var palīdzēt viņiem ar eh, pamata vajadzību nodrošināšanu, higienas, pārtikas, eh, ūdens eh, piegādi. Viss tas tiek nodrošināts izdalot no praktiskā viedokļa runājot kastēs sadalītus nepiecieš, pirmās nepieciešamības preces. No 2000 dažādiem reģioniem ļoti liels cilvēku skaits jau ir saņēmis šādu veidu palīdzību, taču pēdējo nedēļu laikā krājumi ar šiem pirmās eh, nepieciešamības eh, palīdzības eh, sūtījumiem ir kritiski samazinājušies. Vairs nav pieejami šie krājumi, kas var grābt cilvēku, glābt cilvēku dzīvības. Ja mēs varam sasniegt uh, cilvēkus eh, vis eh, ekstrēmākajos apstākļos, eh, tas ir vienīgais veids, kā palīdzēt šiem cilvēkiem. Vairāk kā 50% operācija, kā jau tas tika minēts iepriekš, tiktu uh, slēgti, ja nebūtu iespējas uh, saņemt nepieciešamo finansiālo atbalstu puse, vairāk kā puse šo palīdzības operāciju tiktu samazinātas vai likvidētas. Eh, piemēram, jau ļoti eh, būtiskas eh, programmas ir samazinājušās vai tik samazinātas, un tas izveidot tādu kā domino efektu. Ehm, klīnikas tiek slēgtas vēl 77 veselības aprūpas iestādes eh, tiks slēgtas. Un, kā jau teicu, arī ārkārtas eh, aprūpas eh, komplekti un pirmās nepieciešamības preces vairs nav pieejamas. Irākas valdība pilnībā ir iesaistījusies šajās operācijās. Valdība nodrošina gan skaidrs naudas paskatījums, gan patvērumus, gan uh, veselības aprūpas iestādes, taču pagājušā gada laikā 40% budžeta ir zuduši naftas eh, cenas krituma dēļ, kā arī cīņai ar islāma valsti. Mēs eh, esam tie, kuriem ir jāuzņemas lielākā šī humanās palīdzības sloga daļa. Arī Irākas valdība iesaistās, taču šobrīd viņi ir piespiest pie sienas, viņi ir nonākuši strupceļā, tādēļ viņiem ir jāpalīdz, un šis ir tas brīdis, kad mums ir jāpliecina solidaritāte Irākas valstī un valdībai. Humānās palīdzības plāns ir prioritārs šim reģionam. Es zinu, ka ir daudzi kolēģi, kas eh, zina ANO darbību un eh, zina, kā mēs strādājam. Mēs zinām, ka palīdzībai nepieciešami starptautiskie minimālie standarti, tie ir jāievēro, taču tajā pašā laikā ir ārkārtas situācijas, kuras izdara uh, lielu spiedienu uz uh, donoriem. Mēs zinām, ka katrā gadījumā mēs uh, sniegsim minimālo atbalstu un tas būs uh, atkarīgs no iespējām. Mēs vēlamies sniegt tādu atbalstu, kas apliecinātu uh, starptautisko minimālo standartu ievērošanu, taču nevienmēr tas ir iespējams, mēs nevaram to darīt reāli, tādēļ mēs šobrīd vēlamies lūgtu atbalstu, lai nodrošinātu minimālo standartu ievērošanu. Mēs vēlamies eh, ievērot šos standarts, kā jau minēju, tās ir mūsu saistības un pienākums, eh, taču ņemot vērā samazināto finansējumu un ierobežoto pieejamību, mums eh, nākas koncentrēties uz minimālajām iespējām. Tādēļ mums ir jārēķinās ar to, ka apstākļi mūs spiež samazināt šos standartus. Uh, lai nodrošinātu kaut minimālu atbalstu. Pats galvenais šobrīd būtu sabalansēt starptautiskās saistības, lai iekļautu humāno palīdzību šajā eh, saistību kopumā. Palīdzības plānam ir pieci strateģiskie mērķi. Pirmkārt, tas būtu uh, atbalsta eh, specifikācija, kas būtu konkrēta katram eh, vajadzību kopumam un kas atbildētu uz konkrētajām cilvēku vajadzībām, kā arī humanās eh, operācijas, kas būtu orientētas uz dzīvības saglabāšanas atbalstu un kas sniegtu primāro uh, vajadzību atbalstu, kā arī pieejamība visos Irākas reģionos uh, un uh, droša palīdzības sniegšana brīvprātīgā līmenī, kā arī uh, darbs, kas tiek ieguldīts sociālās, atbal, mm, sociālās palīdzības pamata izveidē ar konkrētiem līdzekļiem, kas e, tiek e, ieguldīti finansiāli un reāli. Kā jau mēs runājām iepriekš, katrā sadaļā mums ir minimālās, e, minimālā pakotne, kas tiek ievērota lai īstenot visas eh, vajadzības, lai nodrošinātu ūden, piekļuvi ūdenim un sanitārijai, piemēram, ūdens eh, pudelēs tiek piegādāts cilvēkiem, ka ir nepieciešama eh, šāda palīdzība. Otrā veida palīdzība ir ūdens ieguvis vietu izveide un kopīga, un tātad trešā līmeņa palīdzība ir uh, ūdens eh, kvalitātes eh, izvērtējums, kā arī ūdens piegādes sistēmas eh, un sanitārijas sistēmas salabošana un uzlabošana. Šīs ir ārkārtas situācijas izvērtējums, kas liecina par to, ka nepieciešams šis sociālās aizsardzības pamats, un mēs mudinām valdības eh, izveidot šādu pamatu, lai nebūtu vairs nepieciešams cīnīties ar sakām. Un lūk, pēdējais eh, diapozitīvs eh, atspoguļo apjomus nepieciešamajai palīdzībai, kas ir prioritāra. 180 miljoni pārtikai, 60 miljoni veselībai, 43,9 miljoni ūdenim un sanitārijai, kā arī higienas vajadzībām, un pārējie skaitļi liecina par citu prioritāro vajadzību apjomu. Mēs vēlamies izmantot šo izdevību, lai uh, no visas sirds pateiktos uh, Eiropas parlamentam, komisijai un šai komitejai par iespēju jūs uzrunāt un vēlamies eh, pateikties eh, no visas sirds eh, Irākai par visu padarīto. Paldies! Thank you. I think you got a very... Paldies! Mēs eh, dzirdējām eh, no Grandes kundas teiktā, ka palīdzība ir nepieciešama. Un tagad es vēlētos lūgt nākamos paneļa prezidijā sēdojušos ierasties šeit. Kolēģi, man ir jādodās projām, jo šobrīd Briselē notiek arī Eiropas attīstības dienas. Prom ir jādodās arī citiem kolēģiem, un tomēr došu vārdu manam priekšstādātāju vietniekam, bet uh, došu vārdu Kuzo Permoja kungam, kurš ir AFET komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Viņš turpmāk vadīs sēdi. Buenos días. Vamos a empezar con el sexto. Labrīt. Tad eh, ķeramies klāt nākamajam darba kārtības punktam, un tas ir humanitārais panels. Bueno, para introducirle voy a dar la. Kolēģi. Iesākumā vēlētos dot vārdu Sērensen kungam, kurš ir eko ģenerāldirektors. Lūdzu, Sērensen kungs. Uh, good morning, Mr. Ch uh, labrīt, prieksēdētā kungs, labrīt visiem. Tā tad. Tā tad bija jādodas. Eh, es neesmu Sērensena kungs, es esmu operacionālais eh, direktors DG Eko ietvaros. Sērensen kungam bija jādodās uz ebalas dienas notikumiem. Godātās dāmas un kungi, es uzskatu, ka no Eko puses raugoties, no Eiropas komisijas viedokļa raugoties, šīs paneļa diskusijas ir ļoti laba iespēja kā mums diskutēt par Irākā notiekošo humanitāro krīzi un par palīdzību, kas šās krīzes risināšanai ir nepieciešami. Daudz runātāji jau šeit pieminēja, ka humanitārās palīdzības sniegšana ir ārkārtīgi būtiska, bet, eh, protams, humanitārās palīdzības sniegšana situācijās, kur krīze ir izraisījušas cilvēciskas darbības, vienmēr ir ļoti sarežģīta. Es eh, ar ļoti lielu interesi uzklausīju HCR prezentācijas, bet arī visu trīs iepriekšējo runātāju teikto, un es vēlētos izteikt savu atbalstu kā aģentūrām tā arī citām organizācijām, kuras šobrīd strādā Irākā. Mēs uzskatām, ka humanitārajai atbildībai vajadzētu būt efektīvākai. To jau uzsvēra arī visi iepriekšējā panelī runājošie. Mēs tomēr vēlētos uzsvērt trīs aspektus. Trīs aspektus rīcībai, kas no komisijas puses būtu būtiski. Tātad pirmais - vispārēja pieeja, jo mums ir nepieciešams palīdzēt eh, ne tikai tiem reģioniem, kuriem piekļuve ir viegla, patiesībā simtiem tūkstoši, pat miljonu dzīvo, <clears throat> dzīvo teritorijās, kurām piekļuve ir ļoti grūta, un tieši šiem cilvēkiem palīdzība ir nepieciešama visvairāk. Tas ir mūsu morāls pienākums, un to jau komisārs eh, šās dienas ievadvārdos minēja. Tas ir mūsu morāls pienākums palīdzēt šiem cilvēkiem. Otrs aspekts ir ļoti svarīgi, lai humanitārā palīdzība tiktu iekļauta un ievērpta eh, ārkārtas palīdzības kompleksā. Jo šobrīd mums ir jāizanalizē, kur visvairāk ir nepieciešama humanitārā palīdzība, ir nepieciešama visirākas um, plānojuma sistēma, un, protams, ir jāmēģina labāk to visu īstenot. Šāda koordinācija var tikt veikta tikai tad, ja sadarbojas kā centrālā pārvaldība, tā arī vietējās pašvaldības. Un kā jau eh, humanitārās palīdzības sniedzēja teica, tas ir ļoti svarīgi. Mēs atbalstam arī ātrās atbildes mehānismu. Mēs saprotam, ka AAM īstenotājiem ir jādarbojas ārkārtīgi ātri, jo cilvēkiem, kuri dzīvo grūti piekļūstamos reģionos, humanitārā palīdzība ir nepieciešama visvairāk. Un visbeidzot, kā jau Līza teica iepriekšējā runā, ir svarīgi atcerēties, ka ir tā saucamā izejas stratēģija. Mēs ļoti augstu novērtējam šo HRB daudz šķautņainas palīdzības sniegšanā. Tā ir ļoti būtiska šā stratēģijas eh, sadaļa, un visticamākais, ka tas arī ir tas instruments, kas eh, palīdzēs eh, izveidot sociālu struktūru Irākā, kas šai valstī ir tik ļoti svarīga. Protams, ir jāpalīdz arī iedzīvotājiem, bet um, palīdzība ir varbūt uh, jāsniedzās drusciņ tālāk nekā tikai pārtiks, ūdens un medikamentu nodrošināšanai. Mums ir jābūt radošiem humanitārās palīdzības sniegšanā. Tam ir nepieciešama apņemšanās, tam ir nepieciešams entuziasms ne tikai no donoru puses, bet arī Irākas eh, valsts un reģionālās pārvaldes puses. Tikai tad donoru sniegtā nauda tiešām nonāks pie tiem, kuriem tā visvairāk ir nepieciešama. Un esmu pārliecināts, ka debatēs es vēl varēšu atbildēt konkrēti man uzdotiem jautājumiem. Paldies! prieksēdētāja kungs. Paldies, Sērensen kungs. Un tagad um, mums uh, panelī ir sasēdušies ļoti augsta līmeņa eksperti. Vispirms uh, došu vārdu Folkeram Tirkam, kurš ir ANHCR augstā komisāra palīgs, Tirka kungs. Jā, paldies. Ļoti svarīgi, ka šī konference par palīdzību Irākai tiek organizēta. Un kā jau iepriekšējais runātājs teica, mums ir jāiestājas par krīzes skarto iedzīvotāju aizsardzību. Bet ko tas nozīmē? Kā tas konkrēti tiek īstenots? Paraugoties uz statistikas datiem, kļūst skaidrs, ka situācija ir dramatiska. Mēs runājam par miljoniem cilvēku, izskanēja skaitlis, ka tādu miljonu ir astoņi, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Mēs dzirdējām, ka gandrīz trīs miljonu cilvēku pēdējos divus gadus, pēdējo divu gadu laikā ir pametuši savas mājas, un tas vēl ir plus 900 tūkstošiem kuri pameta savas mājas vēl pirms šīs krīzes sākšanās. Tātad mēs runājam par apmēram 4 miljoniem, kuri e, ir kā bēgļi paši savā valstī, nerunājot par gandrīz to pusmiljonu, kuri pavisam nesen ir pametuši valsts. Tātad krīzes apjomi ir dramatiski. Bēgļu fenomens kā tāds noplicina valsti sievietes, vīrieši, bērni. Aiz šiem skaitļiem slēpjas konkrētas dzīves un dzīvības. Jo Irākā mēs redzam vēl arī citu fenomenu. Mēs redzam, ka daudzi no šiem iekšējiem bēgļiem ir jau vairākas reizes nomainījuši savu dzīves vietu. Līdz ar to nav tā, ka viņi no savām mājām bēgot nonāk citā vietā, no tās vietas atkal ir jābēg tālāk kā šiem cilvēkiem palīdzēt, jo viņu gars ir tik ļoti traumatizēts, viņi redzējuši vardarbību, seksuālu vardarbību, ne tikai redzējuši, bet arī piedzīvojuši. Un e, ir skaidrs, ka ja cilvēks piedzīvo ko tādu savā dzīvē un gala beigās atrod drošu patvērumu, ja gala beigās tiks, tiek atrast šāda droša vieta, tad tas ir ļoti relatīvs eh, mierinājums. Tātad humanitārajai palīdzībai ir jābūt eh, ļoti stabilai, tai ir jāatbild konkrētajiem, konkrētajām vajadzībām un cilvēku konkrētajām dzīvēm. Es vēlētos griezties eh, pie Eiropas parlamenta eh, pilsoņu iekšlietu un brīvību komitejas ar lūgumu. Jums varbūt šitīs, ka nav saiknes un tomēr. Sīrijas piemērs mums skaidri parāda, ka šobrīd eh, daudzi sīrieši mēģina iesaisties nedrošās laivās un no Turcijas doties uz Grieķiju. Vidusjūra ir kļuvusi par bēgļu pēdējo salmeņu. Tātad sīrieši bēg. Viņi mēģina nokļūt Eiropā, mēģina nokļūt jūsu valstīs. Mēs redzam līdzīgu fenomenu arī no Irākas. Tātad šobrīd ir tādi irākieši, kur no Turcijas mēģina nokļūt Grieķijā. Tāpēc eh, ir skaidrs, ka ir jāpalīdz Irākai, lai līdzīga situācija neizveidotos arī ar irākiešiem. Šie cilvēki, kuri nevarēs izdzīvot paši savā valstī, viņi mēģinās izdzīvot citādi. To mums rāda arī Sīrijas piemērs. Un, eh, ja mēs nedarbosimies, tad mēs vēl bez Sīrijas bēgļiem un Sīrijas nedrošajām laiviņām redzēsim arī irākiešu. Pats esmu piedzīvojis, kad pirms pāris nedēļām viesojos Irākā, kā Irākā ir ļoti liela sociālās solidaritātes un izpalīdzēšanas griba. Kā jau Antonijs Leiks teica, tā tad eh, mums it kā ir šāds plašsaziņas līdzekļu radīts eh, attēls, ka Irākā valda bruņotie grupējumi, bet mēs neredzam otru medaļas pusi. Izpalīdzīgums irākiešu vidū ir ļoti augstas raudzes un mums vajadzētu palīdzēt šai solidaritātes gribai, lai cilvēki varētu palīdzēt viens otram, un tas prasa ļoti konkrēts pasākums. Tātad pēc iespējas tuvāk saknēm esoša palīdzība, kur uzņēmēja kopiena un bēgošā kopiena satiekoties var vien otru papildināt piemēram, Sīrijas bēgļi un arī kurdu te, dzīvojošajās teritorijās. Mēs to redzam, tā tad eh, tiek mēģināts risināt problēmas, kuras eh, šajās kopienās ir tātad dokumenti jautājums, bērnu izglītošanas jautājums, organizēto laulību jautājums. Tātad, ja mēs izmantosim Irākā jau iedibinātās sociālās infrastruktūras piedāvājumu, tad eh, mēs varam strādāt tālāk un daudz veiksmīgāk. Krīze, protams, ir, bet mēs varam uz tās tālāk veidot mūsu darbu. Es uzskatu, ka no šāda viedokļa raugoties un arī no mūsu viedokļa raugoties, uh, Mums ir jāpalīdz kopienām, lai tās spētu palīdzēt pašas sev, bet tam ir nepieciešama nauda. Un, um, kā jau iepriekšēja runātāja teica, un to pieminēja arī Līze, uh, Irākā ir paredzēta tā saucamā izejas stratēģija. Krīzē beigoties jau ir skaidrs, kas taps darīts. Un uh, tas ir pašas Irākas iedzīvotāju interesēs strādāt pie tā. Un pēdējais, ko vēlējos pieminēt, risinājumi. Īpaši risinājumi, kurus varētu īstenot iekšējo bēgļu situācijas sakārtošanai. Tātad um, atkal Līzi jau teica, ka visticamākais tuvāko mēnešu laikā, vasaras laikā parādīsies jaunu iekšējo bēgļu simt tūkstoši. Bet eh, es tomēr ticu, un arī to redzēju Irākā, ka mēs redzēsim arī bēgļu apgriešanos savās mājās. Mēs redzēsim skolu darbības uzsākšanos. Protams, šiem cilvēkiem būs nepieciešams mūsu atbalsts tam būs nepieciešama uzraudzība, tam būs nepieciešams varbūt populācijas dinamikas izvērtējums, bet viņiem ir nepieciešama aktīva palīdzība, lai cilvēki varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Un ja cilvēki tiek pārvietot uz drošākām vietām, tad mums tas ir jā, jāuzrauga. Es domāju, ka mēs varam droši apgalvot, ka Irākā ir tāda savstarpēja saikna un saistība. Tā tad eh, starp dažādiem reģioniem saikne ir ļoti stipra, bet arī Irākas tāds eh, savijums ar Eiropu ir klātesošs. Un šobrīd mums ir jāpalīdz eh, irākiešiem, ar to arī sāksim. Uh, un es tiešām ceru, ka palīdzot irākiešiem, mēs varēsim ļaut viņiem izvairīties no turpmākām ciešanām. Paldies! Tagad došu vārdu Janām Eglandam, Norvēģijas bēgļu palīdzības organizācijas ģenerālsekretāram. The uh, European Union and OCHA for organizing this uh, Es vēlos pateikties eh, par šīs konferences organizēšanu. Eh, īstais brīdis nevarētu būt atbilstīgāks, ja īpaši raugāmies no Irākas iedzīvotāju skatu punkta. Es eh, šeit sēžu prezidijā kopā ar apvienoto nāciju un HC kolēģiem un mm, Es ir ļoti svarīgi, lai NVO aktīvi darbotos praksē, ir tūkstošiem uh, Eh, darbinieku. Mēs eh, darām jau daudz, bet mēs varētu darīt vēl vairāk ar jūsu palīdzību. Mēs eh, saskaramies ar trīs mm, pā, paralēlām lietām, ka krīze pasliktinās, attīstās un mm, arvien vairāk turpinās un vardarbība eskalējas pret cil, civiliedzīvotājiem un šīs kopienas, minoritātes un uh, reliģiskās kopienas tiek mm, nonāk ļoti sarežģītā situācijā visā īrākā, un tās ir kopienas, kas tūkstošiem gadu tur ir pastāvējušas, un tagad mm, beigās nonāk ļoti nožēlojamos apstākļos, tas nav labojami, kas šobrīd notiek, tas notiek šobrīd, cilvēki tiek nogalināti, uh, Uh, mocīti, notiek izvarošanas uh, bez kādas sodāmības Irākam. Un otra lieta, mēs redzam, ka mm, humanitārās palīdzības sniedzēji var secināt, ka krīze padziļinās, jo mm, ir šī uh, bloķēšana, uzbrukumi humanitārās palīdzības mm, pārstāvjiem neļauj civil iedzīvotājiem uh, Uh, pamest mājas vai doties pie mums, piemēram, Ambāras provincē šodien. Mēs redzam milzu ciešanas, simtiem tūkstoši civiliedzīvotāji tiek piespiesti uh, pamest mājas. Pēdējo dienu laikā vien 85% gandrīz visi tagad uh, nemaz nespēja pamest šos, šīs nāvējošās teritorijas un tur ir ļoti grūti viņiem piekļūt, viņiem mm, vajag eh, tiltus, ceļus, un viņi netiek ārā no šīm teritorijām, un realitāte ir tāda, ka pārāk daudz vietās civiliedzīvotāji nemaz nevar uh, aizkļūt prom, lai saņemtu palīdzību, un mēs savukārt nevaram pie viņiem ierasties, lai to sniegtu. Tam ir jāpieliek punkts, un tas eh, to var izdarīt. Tas nav tsunami, eh, tas ir cilvēku izraisīts krīzes gadījums no A līdz Z. Trešā krīze ir atbalsta, ir palīdzības krīze, un tā saistās ar finansējumu trūkumu. Finansējums eh, pat netuvojas šīm milzu vajadzībām, kādas ir uh, Um, mil, vairākiem miljoniem cilvēku, kas atrodas bez dibeņa malām. Īrākas kopienas ir bijušas ļoti mm, devīgas. Viņi ir uh, uzņēmuši arī, ir uh, saņemta palīdzība arī no kurdu valdības, arī uh, sīrieši ir uzņēmuši īrākiešus, tagad viņi raugās Eiropiešu, Amerikāņu, Āzijas, Arābu valstu virzienā, kuriem arī ir jāpieņem izaicinājums un jāpalīdz. Mēs humanitārās NVO vairākās eh, vietās m, mm, prasām pilnu un ātru finansējumu uh, šīm ANO koordinātajam atbalsta plānam, ko Līze nu pat prezentēja. Mēs esam partneri šajā aicinājumā, protams, daudzi eh, no mums arī saskaras ar tādām vajadzībām, kas vēl pārsniedz šīs eh, pamat aicinājuma vajadzības. Un visbeidzot, nav tāda punkta, ko varētu tā pielikt šīm ciešanām Irākas vadībai, vai tā būtu reliģiskā vai cita, būtu jāsēžas pie viena galda un jāatrod miermīlīgi politiskie risinājumi. Tas vienīgais risinājums, kā no tā izkļūt. Reģionālās un starptautiskās varas uh, pārstāvjiem vajadzētu beigt uh, savstarpējo konkurenci un cīniņus, jo viņi rada mm, nevajadzīgas ciešanas Irākas civiliedzīvotājiem. Viņiem konsekventi ir jāmudina puses sēsties pie uh, sarunu galda, un tas ir tas, kas ir tik ļoti nepieciešams, un mēs uh, esam neatkarīgi, mums ir jāievēro humanitārie principi, Eh, kas saskana ar šī politiskā konflikta neitrālu eh, skatījumu. Mums ir jādodas tur, kur ir vajadzības, neatkarīgi no tā, kurš kontrolēs konkrēto teritoriju un kas būs de facto vadītāji. Antiterorisma likumdošanai nevajadzētu eh, mums neļaut sasniegt terora uh, upurus. Ļoti svarīgi, lai parlamenta locekļi to saprastu, ka varētu būt negaidītas sekas, kas um, mūsu uzdevumu palīdzēt terorismu upuriem vēl grūtāk, un mums izmisīgi nepieciešams lielāks finansējums, lielāka piekļuve, mm, lielāka drošība un jānodrošina mm, aizsardzība cilvēkiem. Eh, konkrētie mm, darbinieki, kas strādā šajā jomā viņi ļoti raugās uz šīs sanāksmes rezultātu, jo mums ir nepieciešama jūsu palīdzība. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a la señora Bárbara. Lies, paldies. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam, Barbarai Nosortī. Paldies! Man ir liels gods šodien pārstāvēt pasaules pārtiks programmu un uh, runāt par uh, jautājumiem Irākas kontekstā. Mēs uh, uzskatām, ka pieeja pārtikai ir pamats drošai, vienlīdzīgai un labklājības pilnai pasaulē. Pārtiks drošība ir cieši saistīta ar fizisko drošību, un tādēļ mēs šobrīd runājam par šiem jautājumiem. Pasaules pārtiks programma kopš 91. gada strādā, lai cienītos ar badu Irākā, nodrošinot pārtiku cilvēkiem, kas ir cietuši no militāriem konfliktiem un dabas katastrofām. Irākas situācija sāsinājusies eh, konfliktu dēļ. Pārtiks nodrošināšana visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem Irākā, to starp mājasemniecībām, ir eh, ļoti liels eh, izaicinājums. 2012. gadā Irāka atver robežas Sirā, Sīrijas bēgļiem. Sīrijas bēgļi pamet valsti krīzes dēļ, kas notika viņu valstī, un pēdējo reizi šis uzliesmojums bija pagājušo gadu. 14. gadā tika ieguldīts eh, liels līdzekļu apjoms, eh, lai atbalstītu Irākas iedzīvotājs un arī dzen līdzekļi tika ieguldīti Sīrijas bēgļu atbalstam. tika sniegts eh, atbalsts eh, gan nodrošinot pārtiku, gan nodrošinot arī pārtikas eh, talonus, kā arī sniedzot citu veidu atbalstu Irākas un Sīrijas iedzīvotājiem. Taču situācija, kā mēs zinām, aizvien pasliktinās. Pagājušā gada beigās, ņemot vērā iekšējo cilvēku pārvietošanos no viena reģiona uz citu situācija ir sāsinājusies un pasaules pārtiks programma ir mobilizējusies, lai atbildētu uz šo krīzes radīto situāciju. Kaujinieki ieņem aizvien vairāk reģionu Irākā. Cilvēki ir spiesti bēgt no vienas eh, vietas uz citu. Tādēļ eh, pasaules pārtiks programma sniedz eh, atbalstu šiem cilvēkiem iespējami lielos apmēros, atverot, piemēram, virtuves, āra, āra virtuves, kas nodrošina divus simtos ēdienus dienā cilvēkiem, kas ir zaudējuši uh, mājas, ģimenes, draugus un visu, kas viņam ir piederējis. Nodrošinām arī atgriezenisko saiti, lai atbildētu tiešām uz reālajām cilvēku vajadzībām un sniegtu viņiem nepieciešamo pārtiku. Nodrošināt uh, pareizo palīdzību pareizajā veidā, pareizajā laikā īstiem cilvēkiem ir ļoti būtiski. Nodrošinām pārtiks talons, piemēram, kurdu reģionos pagājušā gada rudenī, lai cilvēki paši varētu izvēlēties, uh, kādu pārtiku ēst. Viņi var ar šiem pārtiks taloniem pirkt vietējos veikalos, uh, pirkt nepieciešamo pārtiku ik mēnesi aptuveni 70 750 tūkstoši cilvēku saņem šādus uh, pārtiks talonus, uh, kas uh, atbalsta kurdu reģionu attīstību un sniedz nepieciešamu atbalstu šiem iedzīvotājiem, kas atrodas krīzes situācijā. Sadarbojamies ar UNICEF un citiem NVO partneriem, kas uh, nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu, ūdeni, pārtiku, sanitāriju, kā arī higienas eh, vajadzību apmierināšanu. Un um, pārtika ir izdalīta ļoti lielam cilvēku skaitam. Pa, pasaules pārtiks programma turpin sniegt atbalstu uh, arī Sīrijas bēgļiem, gan sniedzot tieši palīdzību, gan pārtiks talons, un šogad plānojam palīdzēt visiem Sīrijas, visām Sīrijas bēgļu nometnēm, kurās uh, ir iespēja sniegt šādu atbalstu, kas ir būtisks cilvēkiem, lai gūtu pārtiku un citu veidu atbalstu. Diemžēl finansējums aizvien krītas un mēs varam konstatēt, uh, ka cilvēku situācija aizvien sāsinās, uh, tāpat nākotnes perspektīvas ir visai drūmas, jo cilvēki, kas dzīvo bēgļu nometnēs, uh, visbiežāk kļūst par bezdarbniekiem, arī izglītības perspektīvas ir ļoti uh, minimālas, eh, līdz ar to ir jādomā arī par šo problēmu no šāda viedokļa. Mēs eh, esam spiesti samazināt eh, palīdzības apjomus un koncentrēties uz visneaizsargātākajiem un apdraudētākajiem iedzīvotājiem. Mēs, protams, arī informējam cilvēkus par esošo situāciju. Un šādi ierobežojumi šobrīd ir situācijā, kad vajadzības aizvien pieaugu. Mēs varam konstatēt, ka pārtikas cenas Irākā ir pieaugušas par 28% pēdējo mēnešu laikā, un zinām, ka 25% cilvēku vispār nav pirktspējas, līdz ar to viņiem nākas izlaist uh, ēdienreizes uh, un viņi nevar saņemt nepieciešamo pārtikas uh, dienas devu. Un tas, šie problēmas skar vairākus reģionus. Situācija pasliktinās no visiem viedokļiem, kā jau minēju līdzekļu apjoms samazinās, līdzekļi ir nepieciešami vismaz 180 miljonu apmērā, lai sniegtu nepieciešamu atbalstu. Dāmas un kungi, mēs eh, varam secināt, ka situācija ir dramatiska, un eh, ja mēs neko nedarām, tas izmaksās vēl dārgāk nekā, ja mēs rīkosimies. Aicinām jūs atbalstīt mūs un paldies par līdz šim paveikto. Gracias, senora Nosworthy. Paldies eh, Norsvortī kundzei. Un tagad es došu vārdu Patrikam Jusefam, kurš ir sarkanā krusta pārstāvis un strādā Bagdādē. Jusef kungs. Paldies! Es vēlētos pateikties parlamentam par šās svarīgās konferences organizēšanu. Tas pierāda ne tikai to, cik cieši mēs vēlamies sadarboties nākotnē, bet tas parāda arī to, ka eh, Startautiskā sarkanā krusta organizācija vietējie pārstāvi, nevalstiskās organizācijas, apvienotās nācijas, bet arī Irākas varas iestādes vēlas, ko darīt, lai situāciju atrisinātu. Mūsu vērtības ir kopīgas, un tas ļauj man justies kā lielāka kopuma pārstāvim. Protams, ka Irākai ir jātiek pievērstai lielākai uzmanībai, un īpaši humanitārās situācijas risināšana ir svarīga. Un humanitārā krīze, godīgi runājot, valstī ir bijusi pēdējos 30 gadus. Tomēr pēdējos 18 mēnešus situācija ir eskalējusi un dažādos reģionos mūsu organizācijas strādājošo situācija ir kļuvusi bīstama. Neskatoties to, ka vietējo iedzīvotāju atbalsts un izpalīdzīgums ir ļoti liels, mums tomēr ir jādomā par to, kā mēs tālāk strādāsim un es pat gribētu runāt par ilgtermiņa sekām. Sarkanajam krust, krustam Irākā ir ļoti ilga pieredze. Mēs eh, balstamies uz vietējo iedzīvotāju un arī ārzemnieku brīvprātīgo darbu, bet eh, konflikts patiesībā sākās ar Irākas-Irānas karu pēc tam ar pārējiem notikumiem un joprojām turpinās. E, nevēlos varbūt e, atkārtot to, kas šeit jau izskanēja. Tātad mēs runājam par 2,8 miljoniem, bet e, par nedēļu šis skaitlis jau ir pieaudzis līdz 2,9 miljoniem. Visiem šiem cilvēkiem ir nepieciešams ūdens, pārtika, medikamenti, nepieciešama katru dienu, bet arī humanitārā krīze ir skārusi e, humanitārās palīdzības sniedzējs. Patiesībā liela daļa bēgļu dzīvo kara darbības zonās, un šiem cilvēkiem saņemt mūsu sniegto palīdzību ir tikpat kā neiespējami. Pie tām e, mēs nezinām, kas notiek e, attālinātajos reģionos, un to jau pieminēja arī Egalunda kungs īpaši palīdzība ir nepieciešama un arī jūsu atbalsts nepieciešams sarkanā krusta un sarkanā pusmēnesa organizācijai uh, humanitāro operāciju īstenošanai. Es uh, pavisam nesen biju Habānijā, kas tradicionāli tika uzskatīta par turistu galamērķi bet eh, cilvēki, kuriem mēs izdalījām ūdeni un pārtiku, vēlējās, lai viņi tiktu filmēti un fotografēti tādā veidā iespējams vēlāk kāds viņus atcerēsies. Tātad viņi vēlējās, lai mēs viņus nofilmējam, parādam un tādējādi viņi tiktu pasargāti. Runāsim godīgi. Pēc manām domām un manas organizācijas domām politiskā retorika, kas bieži vien aprobežojas ar cīņa pret terorismu, parasti ietekmē militārus lēmumu pieņēmējus, bet mums ir nepieciešama situācijas eh, juridiska novērtēšana. Pagājušajā gadā sarkanais krusts un citas starptautiskās organizācijas situāciju Irākā nosauc par karadarbības situāciju. Līdz ar to uz šo situāciju attiecās Ženēvas konferencē atrunātie noteikumi. Kādā veidā mēs Irākā kara darbības zonās īstenosim starptautiskās cilvēktiesību noteikumu normas, jau ir atkarīgs no daudziem aspektiem. Arī civiliedzīvotāji vēlas tikt pasargāti. Viņi nevienam nav nodarījuši neko ļaunu. Mēs šeit dzirdējām, ka vispirms mums ir jāizanalizē un ir jāizprot, ka eh, nav jau civiliedzīvotāji, kurus mēs varam pieskaitīt teroristiem vai nē. Civili, uz civiliedzīvotājiem vienmēr attiecās starptautiskie likumi. Viena no tendencēm Irākā ir sekojoša. Blīvi apdzīvotās teritorijās vardarbība pieaug, un e, tas rada civilodzīvotāju nāves gadījumus Kā jau Čanas kundze teica, veselības aprūpas iestāžu aizsardzībai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību, jo cilvēkiem uh, veselības aprūpe un slimnīcas būs nepieciešams arī turpmāk. Nākamais jautājums ir konfliktā sagūstītie cilvēki. Viņi ir zaudējuši savu brīvību, un mēs nedrīkstam pārāk uh, zemu novērtēt valsts vēlmi pret teroristiem un IS pārstāvjiem izturēties ar ļoti lielu striktumu. Bet arī pret šiem sagūstītajiem attiecās starptautiskie notiekumi. Un tagad pēdējais moments. pazudušie cilvēki, un tās ir konflikta ilgtermiņa sekas. Joprojām Irākā ir ļoti daudzi pazuduši cilvēki, un Irāka, kurā, kur ir viena no visretāk apdzīvotajām pasaules valstīm un ļoti liela valsts, pēdējo 30 gadu laikā mēs runājam par milzīgu skaitu pazudušu cilvēku. Bagdādē ir vairāki dienesti, kuri nodarbojas ar šo pazudušo meklēšanu. Jā, mūsu organizācija šobrīd palīdz daudzos un dažādos veidos, sniedzot rehabilitāciju, protams, nodrošinot pārtiku un ūdeni, un tomēr manas pieminētie pasākumi ir un notiek zem uh, Um, dialoga vairoga. Piemēram, un tas būs konkrēts uh, piemērs, dodoties uz ieslodzījumu vietām un uzklausot 35 uh, līdz 40 Irākā aizturēto personu stāstus, mūsos rodas pārdomas. Ženēvas konvencijas eh, pirmais pants paredz savstarpēju cieņu, un tāpēc eh, arī Irākā mums ir jāpalīdz Irākas valstī un pārvaldēji saprast, ko tā atstās vēsturē. Un noslēgumā. Protams, nav neviena burvju nūjiņa, ar kuras palīdzību mēs varēsim radīt Irākai labklājību no vienas sekundes uz otru. Irākas ceļš ir vienotība, stabilizācija, vienošanās, jā. Tas īpaši svarīgi ir šā kara upuriem, šā konfliktā cietušajiem, un tā ir visa mūsu apņemšanās. Paldies! Muchas gracias, señor Giuseppe. Lielas paldies, Jusefa kungs, un tagad sāksim debates. Bet vēl pirms tam es vēlētos izmantot gadījumu, lai dotu vārdu Alī Sindī, Kurdistāns reģionālās valdības plānošanas ministram.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 Stilianīdis kungs, Tonī Leika kungs, Čānas kundze, godā tie Eiropas parlamenta locekļi. Es vēlētos jums visiem pateikties un pateikties arī ANO par šīs sanāksmes organizēšanu. Nu, mēs saskaramies ar konfliktiem, krīzi un radikalizēšanos. Un, mm, mani uzaicināja šeit piedalīties. Mēs eh, Kurdistānā esam ļoti norūpējušies un vēlamies piedalīties starptautiskā dialogā, lai cīnītos ar terorismu visā reģionā. Šodien Kurdistāna eh, cīnās eh, praksē pret terorismu un vairāk kā simts kilometru tiek aptver vairāk kā 1300 mm, gadījumu un vairāk ir eh, nu, nogalināto un vairāk kā 3000 ievainoto šajā konfliktā. Un šeit es vēlētos um, vērsties eh, pie um, mm, parlamentu locekļiem individuāli, lai varētu ārstēt uh, pašmargas. Un mm, es vēlētos atbalstīt ANO aicinājumu atbalstīt humanitārās palīdzības plānu visai Irākai. Un, uh, daļa no Irākas teritorijas ir destabilizēta, bet es vēlētos pievērsties Kurdistānas reģionam, jo es pārstāvu tieši šī reģiona valdību. Kurdistānas reģiona cilvēki atrodas gan kāra, gan miera zonā vienlaicīgi. Islama valsts karš un arī Sīrijas Mm, bēgļi un arī pārvietotās eh, personas ir mūsu rūpju lokā, ir pār 2012. gadā Kurdistāna eh, atvēra savas durvis eh, Sīrijas bēgļiem un paturēja tās atvērtas. 2016. gada otrajā pusē dažu mēnešu laikā gandrīz miljons mūsu Irākas brāļu un māsu, kurdi, turkmaņi, arābi iebrauca Irākas Kurdistānas reģionā. Šobrīd aptuveni ceturdaļa mūsu reģiona iedzīvotāju ir pārvietotās personas no citurienes. Un uh, mūsu pārvaldībā nu, pat ir uh, puse šāds cilvēku sastāvs, un cilvēki turpina iebraukt, kamēr es šeit runāju. Un e, piecu miljonu kopiena šobrīd uzņem 1,7 miljonu Irākas un Sīrijas pārvietoto personu bēgļus, un mm, visiem ir nepieciešama palīdzība un atbalsts starptautiski raugoties, e, mēs, ne, mēs e, nošķiram IDP šīs pārvietotās personas un bēgļus, bet mēs to mm, nedaram, jo viņiem ir tāda paša izcelsme un tādas pašas vajadzības. Lūdzu, eh, paraudzīsimies uz skaitļiem un padomāsim, kā jūs rīkoties, ja šī pēkšņi pieaugušā iedzīvotāja daļa mm, iebrauktu jūsu teritorijā. Mums vairāk ir 50, tūkstos, 50 nometņu, bet mums ir grūtības ar finansēm. Tajā pašā laikā mums ir liels skaits iekšēji pārvietoto personu, kas dzīvo ļoti sliktos apstākļos, um, neatbilstošās apmetnēs un nepabeigtās celtnēs vairāki ir uh, tādi, kur mēs uzņemam kurdu, ka kurdu ģimenes uzņem e, šos bēgļus, un viņi ir gatavi darīt vēl vairāk. Divas trešdaļas no IDP bērniem un puse no bēgļu bērniem nemācās nevienā izglītības programmā. Desmitiem tūkstošu sieviešu un jaunu meiteņu ir pakļautas riskam. Nevienmēr ir uh, dzīvības risks šajā gadījumā, bet eh, mm, eh, drošības risks un eh, nabadzības procenti ir dubultojušies, dzīves standarti kritušies, mm, veselības un pārtikas situācija mazinājusies un holēras draudi dažās teritorijās arī ir manāma mm, vasaras mm, prie šajā mēs gaidās un uh, mēs redzam, ka ir mm, īpaša situācija saskaņā ar Pasaules bankas novērtējumu sociālais un ekonomiskais ietekmes tvērums reģionā. Tātad eh, tas bija pētījums, kas 2014. gada noslēgumā un 15. gada sākumā tika veikts, un 2016. gadā IKP 8% kritums un 3% 2016. gadā. Bezdarbs arī ir audzis, un bēgļu un pārvietoto personu piekļuvi darba tirgu liek mazināties algām un banku projekti un stabilizācijas maksas šajām plūsmām Mm, Kurdistānas reģionā, ka tur vajadzētu vismaz 1,4 miljārdiem dolāru 2015. gadam. Šis skaitlis nozīmē, ka ir jābūt papildu finansējumam bez tā, kas šobrīd ir. 1,4 miljārdi dolāru ir mm, cēna, lai stabilizētu Kurdistānas reģiona valdībā mm, šos 5, vairāk kā 500 tūkstoši 5, 5 miljonu mm, prasību pret finansējumu. Un kā iepriekš eh, Bārbara Nozortī no, pieminēja, ka bezdarbības izmaksas varētu būt krietni augstākas nekā eh, darbības izmaksas. Tagad eh, brīdi padomājiet par sasaisti starp konflikta zonu stabilizāciju un migrāciju uz Eiropu. Un aicinu par to padomāt un paraudzīties, vai ir kāda mm, sasaista un cēloņa sakarība vai nē. Mēs eh, Kurdistānas reģionā esam darījuši, ko varējuši, un mēs arī esam pelnījuši lielāku uzmanību uh, un atzīšanu. Brīdī, kad mūsu pašu finan, fiskālā situācija ir nestabila, mums nav iespēju saglabāt eh, infrastruktūras nometnēs vai sniegt pilnu pakalpojumu spektru eh, pārvietotajām personām vai bēgļiem. Mūsu sociālie pakalpojumi sniedzēji nav sas, gu, saņēmuši algu pēdējo trīs mēnešu laikā. Jūs piekritīsiet, ka šī situācija nav izturama. Un mēs mm, izmēģināsim visus pasākumus, lai sakārtot savu ekonomiku. Irāka ir vidēji ienākumu valsts, un mm, tā kā krītas mm, naftas iespējas, tad finanšu situācija ir ļoti sarežģīta. Turpmākajos mēnešos cīņa pret islama valsti nenovēršami novedīs pie lielāka pārvietoto cilvēku skaita. Un eh, šobrīd, eh, runājot jūsu priekšā, nesmu pārliecināts, ka mēs visi kopīgi esam gatavi risināt eh, to, ka ir tik liels skaits pārvietoto personu no Ramādī un citurienes. Un mm, Kurdistānas reģiona cilvēki ir parādījuši savu atvērtību ļoti ilga perioda laikā un ir paturējuši savas durvis atvērtas bēgļiem un pārvietotām personām, bet mēs te tuvojamies lūzuma punktam. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienības un individuāli Eiropas valstu mm, atbalsts, lai eh, palīdzētu ANO aicinājumam, bet arī vajag atbalstīt un palīdzēt Kurdistānas valdību militāri, humanitāri un atbalstīt mūsu attīstošo uh, ekonomiku. Bez ilgtspējīga atbalsta no starptautiskās kopienas mums neizdosies ar to tik galā. Paldies! Muchas gracias, señor ministro. Eh... Lielas paldies. Jā, mēs eh, tiešām novērtējam visus eh, centienus, eh, kurus eh, Kurdistāna ir ieguldījusi, lai stabilizētu situāciju un risinātu šīs problēmas. Pirms pāriem pie debatēm došu vārdu nākamajam runātājam, lai iepazīstinātu mūs ar šo situāciju. Paldies! Priecājamies eh, par iespēju runāt par šiem jautājumiem. Šī ir iespēja runāt par eh, šo situāciju, liecināt par šo dramatisko situāciju un krīzi, kas eksistē šobrīd eh, Irākā un kas, kam ir rezonance visā pasaulē. Uh, cilvēkiem ir nācies eh, tik ilgus gadus eh, ciest eh, no šīs situācijas. Vispirms vēlētos runāt par šo jautājumu no viedokļa, kas skara uh, pamat eh, pakalpojums, eh, pamat sabiedriskos pakalpojums. Cilvēki eh, šie cilvēki, kas ir pametuši savas mājvietas, iekšēji pārvietotie cilvēki, saskas ar ļoti daudz un dažādām grūtībām un ir ļoti svarīgi atbildēt uz šīm problēmām, ievērojot uh, saistības, uh, kādas uh, visas puses ir uzņēmušās. ANO ir veikusi humāno palīdzības programmu Irākā jau agrāk, un šis humanās palīdzības plāns būtu nepieciešams ne tikai primārām vajadzībām, bet arī lielākas stabilitātes veicināšanai reģionā, kas nodrošinātu valsts samierināšanās procesu Irākas iekšienē, ko, es domāju, visi eiropieši varētu atbalstīt. Šādu rezultātu, manuprāt, varētu sasniegt uh, tikai tad, ja mēs uh, iesaistītu reģiona dalībniekus, uh, kā, piemēram, Turcija un citas kaimiņu valstis, lai līdzdarbotos no finansiālā viedokļa ANO programmā un lai līdzdarbotos iz, īstenošanas un izstrādes fāzē. Tas eh, sniegtu šiem dalībniekiem iespēju pārunāt šos jautājumus neitrālā vidē un pārunāt jautājumus, kas ir saistīti ar finansējumu ar Eiropas eh, partneriem, lai diskutētu arī par humanajām prioritātēm šajā valstī. Eiropas Savienība šajā procesā varētu spēlēt tādu kā mediātora lomu šāda veida reģionālo dalībnieku iesaistīšana būtu um, nepieciešama, un šeit mēs varam atzinīgi novērtēt uh, Irākas uh, premjerministra paveikto, kas uh, šobrīd uh, veica ļoti svarīgu diplomātisko darbu. Jautājums ir par to, cik lielā mērā Turcija, Irāna un Saudarābija un citas līdšu valstis ir iesaistījušās eh, pārskatītajā ANO humanās palīdzības plānā un cik lielā mērā tas varētu, varētu piedalīties šajā plānā un cik lielā apjomā varētu būt uh, finanšu pabalstu, ko sniegt šīs valstis, vai tām ir iespēja līdzdefinēt uh, programmas un darbības, kuras uh, paredz šīs plāns, koordinējot to ar Irākas valdību, un ja ne, kādas uh, būtu iespējas eh, izveidot šādu sadarbību kā, ad, kā turpinājumu humanās palīdzības plānam. Es domāju, ka tādējādi būtu iespējams eh, palīdzēt ne tikai risināt humanās eh, problēmas, bet arī nodrošināt samierināšanu šajā reģionā. Lielas paldies, Gomešs kundze! Paldies! Arī es pateicos par šī paneļa organizēšanu, kas uh, koncentrējas uz uh, humāno palīdzību un uh, Eiropas Savienības finanšu atbalstu sniegšanu, kurus tiešām atbalstu, bet man jāsaka, ka mēs Eiropas Savienībā maldīgi rīkojamies raugoties uz Irāku tikai no humanā viedokļa un domājot, ka mēs varēsim atbrīvoties no mūsu atbildības tikai koncentrējoties uz humāno palīdzību. Tas varbūt ir pozitīvi un labi mūsu ego un mūsu sirdsapziņai, taču tas eh, nav pietiekami, jo, mum, jo mēs esam atbildīgi kā par darbību, tā par bezdarbību. Es eh, runājot par humāno palīdzību, uh, vēlos pateikties e, tiem, kas sniedz e, medicīnisko atbalstu Irākas iedzīvotājiem. Es e, apmeklēju šo valsti, apmeklēju bēgļu nometnes šajā valstī un es redzēju to brīnišķīgo darbu, ko veica šie cilvēki un ir ārkārtīgi žēl, ka Daudzi, vair, vairums eh, Eiropas iedzīvotāji vispār nesaprot, par ko ir runa, ne tikai par eh, runājot par Irākas eh, iedzīvotājiem, bet par šiem cilvēkiem, kas viņiem palīdz. Mm, viņi nesaprot, cik lielā mērā mm, tiek pasargāta Eiropas drošība, palīdzot šai valstī, jo Sīrijā ir tik lielas nekārtības, ka Tas rezonē visā reģionā, un tas var skart arī Eiropu. Mēs eh, kopā ar citiem kolēģiem esam rakstījuši Mogherini, lai uzsvērtu to, kas vēl būtu darāms, un mēs esam vīlušies par to, ka šobrīd vairāk, vairākumā bēgļu nometņu vispār pat nav izglītības iestāžu, jo kurdu ies, varas iestādēm nav kapacitātes, lai to nodrošinātu, un ir tūkstošiem bērnu un jauniešu vispār nav iespējas iet skolā. Tas ir šausmīgi. Mums ir jānodrošina izglītības iespējas. Tie gadījumā mēs varam runāt par to, ka tas ir koordinācijas trūkums gan Eiropas Savienībā, uh, gan arī citur. Kas ir par to atbildīgs? Tā ļoti nopietna problēma, un mēs pievēršam uzmanību šai problēmai. Mēs aicinām par to domāt visus atbildīgos komisārus un augstos pārstāvjus. Mani arī satrieca fakts, ka bija ļoti daudz neoficiālu bēgļu nometņu, jo resursu nav pietiekam daudz. Un, protams, cilvēki ir ļoti smagos apstākļos, viņi ir dzīvo saspiestībā un netiek nodrošināta pamatvajadzību ievērošana, kā ūdens, dzermais ūdens un citas vajadzības. Mani arī ļoti abēdināja tas, ka nav nekādas palīdzības programmas nolaupītajiem cilvēkiem, kas pārsvarā ir jaunas meitenes un bērni. Šo palīdzību pārsvarā sniedza kurdu palīdzības tīkli, taču es esmu pārsteigta par to, ka neviens cits nesniedz šo palīdzību. Uh, Vai tad nebūtu iespējams eh, to tomēr darīt, vai nebūtu iespējams izveidot kādu starptautisku programmu, kas eh, varētu risināt šo problēmu arī politiski? Tas būtu ļoti svarīgi, jo cilvēki, meitenes, kas atbrīvojas eh, no nolaupītājiem, varētu sniegt ļoti vērtīgu informāciju citiem mērķiem. Es esmu šokāta par to, ka nav nevienas programmas, kas varētu palīdzēt šiem cilvēkiem. Nav runa tikai par ievainotajiem kurdiem, kam būtu nepieciešama medicīniskā palīdzība, bet eh, arī šī meitenēm nav eh, nekādas eh, palīdzības un tā būtu nepieciešama. Ir vienkārši šausminoši, ka nav Eiropas Savienība izveidos nekādu programmu, kas varētu palīdzēt konkrēti šiem cilvēkiem, lai atgrieztos eh, pie saviem tuviniekiem un savas ģimenes, eh, kas nav iespējams eh, šausminošu iemeslu dēļ. Mums ir nepieciešama koordinēta rīcība. Es piekrītu ministra kunga sacītajam par to, ka ir skaidra saikne redzama starp šiem notikumiem un migrāciju, kur mēs uh, varam konstatēt visi cilvēki, kristieši un jasīdī. Ir, ir, man skaidri teikuši, ka mēs dosimies uz Eiropu. Tas ir tikai laika jautājums. Un tajā pašā laikā ir cilvēki un šo reliģisko kopienu vadītāji, kas saka, ka nav jau runa tikai par cilvēku izdzīvošanu, bet par šo pirms islāma kultūru izdzīvošanu. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem. Mums ir jāpalīdz uh, nodrošināt cilvēkiem cilvēku cienīgu dzīve uz vietas. Nav skolu, nav nekādu primāro vajadzību, kas tiktu ievērotas. Es esmu redzējusi skolas, eh, izveid, skolas, kas ir izveidotas eh, baznīcās, bet arī tur nav iespējams nodrošināt šo pamatvajadzību ievērošanu. Protams, mēs arī varam eh, runāt par dažām visnotaļ uh, smieklīgām migrācijas programmām tieši kristiešiem, kas ir pilnīgi neproduktīvas. Tas ir pilnīgi pretēji tam, ko kristiešu kopienu vadītāji mums ir teikuši. Viņi teikuši palīdziet viņiem palikt Irākā, Ne, nevediet viņus prom no Irākas, nemudini, nemudiniet viņus pamest valsti, palīdziet viņiem palikt. Un es vēlos teikt nobeigumā to, ka Eiropas Savienībai ir atbildība un tā varētu darīt vairāk un tā nedara visu nepieciešamo politiskajā ziņā un arī drošības atbalsta ziņā, lai atbalstītu, tomēr, kurdu kopienu. Es biju pilnīgi šokāta par to, ka Eiropas Savienības valstis eh, iesaistījās sniedzot militāro atbalstu kurdiem, bet tās nekoordinē savu rīcību savā starpā. Tas ir pilnīgi smieklīgi. Tie, kas apmāca šos cilvēkus, nav koordinēti. Uh, Es, tas, tas ir vienkārši smieklīgi, un šādas eh, koordinācijas trūkuma dēļ netiek sasniegti rezultāti. Un kā jau tik minēts iepriekš, tas ir mūsu drošības pamats, tā ir mūsu drošības eh, frontes līnija. Un, protams, arī Irākas kaimiņiem ir atbildība. Viņi ir spēlējuši ļoti negatīvu lomu eh, atbalstot un eh, veicinot teroristu spēku izveidi. Paldies! Es pats arī esmu lūdzis vārdu ne kā priekšsādātājs, bet kā grupas uh, vadītājs, eh, es arī varu atkārtot to, ka nevajadzētu atkārtot kļūdas. Te nav runa par eh, dabas katastrofu, no kuras eh, nevar izvairīties, bet tās ir tikai kļūdas, kļūdas, no kurām varēja izvairīties. Un faktiski zāles ir vēl sliktākas par pašu slimību, risinājumi ir sliktāki par problēmu. Mirušo skaits, es zinu, palielinās jau 2006. gadā Baltimors Universitātes pētījums uh, liecināja par to, ka ir 20 tūkstoši mirušo, bet tagad ir vairāk nekā miljons 400 tūkstoši mirušo. Ministram bija taisnība runājot par finansējumu, samazinot finansējumu Albārs uh, provincē, kur bija ļoti efektīva cīņa pret Alkaida teroristiem. Tagad ir šie uh, spēki nonākuši līdz tuksnesim un koordinējušies ar uh, tajā reģionā esošajiem teroristiem. Tas ir ārkārtīgi bezatbildīgi un mēs nedrīkstam pieļaut tās pašas kļūdas. Šobrīd mēs esam ļoti haotiskā situācijā. Četri miljoni cilvēku ir pametuši uh, Eh, savas dzīvesvietas, no kuriem divi ir pārvietojušies valsts iekšienē un divi uzņemti Sīrijā. Es eh, vēlos eh, teikt, ka šie divi miljoni bēgļu Sīrijā, nu kā tad ir šī situācija? Es vēlos jautāt organizācijām, kas tur darbojas, sarkaniem krustam un citām. Kā, kāda ir šī situācija? smagais darbs, kas jāveic, lai nodrošinātu cilvēkiem iespēju atgriezties mierīgos apstākļos un dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Šī ir ārkārtīgi liela problēma. Islāma valsts ir neprecīzs nosaukums. Tās ir teroristu organizācijas un tādēļ ir jācīnās pret tām ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem. Dod vārdu tagad zālē sēdošajiem katram runātājiem trīs minūtes, jo mums ir uh, ierobežots uh, laiks. Došu vārdu, ja ir kundzei no ārstiem bez robežām, lūdzu. And, and... Paldies, paldies, un uh, Man ir ļoti liels gods runāt ārstu bez robežām organizācijas vārdā šajā svarīgajā konferencē. Lielākā eh, daļa no manis teikt gribētā jau šeit izskanēja, un, protams, ir ļoti svarīgi uzsvērt to, cik svarīgs ir pietiekams finansējums šai palīdzībai. Uh, bet eh, finansējums sasniegs savu galamērķi tikai tad, ja galamērķis būs pieejams. Tāpēc eh, es uzskatu, ka ir nepieciešams nodrošināt humanitārai palīdzībai drošu pieeju cietušajiem. Un eh, katru reizi mēs mēģinam nokļūt kādā nesen atbrīvotā teritorijā, mums ir grūtības. Un, protams, visām humanitārajām uh, aģentūrām būtu jāstrādā kopā. Un eh, tas arī ir ārsta bez robežām vēlējums šai konferencē. Bet, eh, protams, eh, paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties šajā konferencē. Prieksēdētājs turpina. Jā, paldies. Tagad došu vārdu Kanādas vēstniekam Eiropas Savienībā lūdzu. Jā, es sēžu šeit, es sēžu šeit, saka Kanādas vēstnieks. Jā, paldies. Es vispirms vēlētos pateikties šās konferences organizētājiem, ka uzaicinājāt Kanādu piedalīties šajā starptautiskajā konferencē par palīdzību Irākai. Mūs šī krīze lielā mērā nodarbina, un mēs arī palīdzam humanitārā ziņā Irākai un turpinam, turpināsim to darīt arī nākotnē, ceļu sadarbojoties gan ar apvienotiem nācijām, gan arī ar Eiropas Savienību, kā ar visām pārējām organizācijām, kuras jau šodien šeit uzstājās vēlējos eh, uzsvērt Kanādas interesi ciešākā sadarbībā ar Eiropas Savienību, cīnoties, cīnoties pret šo humanitāro krīzi un arī vēlāk. Mēs um, esam sagatavojuši vairākas iniciatīvas un atbalstīsim arī Eiropas veikto. Kanāda lielā mērā uztrauc Irākā notiekošais un miljoniem cilvēku ciešanas, un visas striktākajiem vārdiem mēs nosodam noziegums pret cilvēci un kara noziegums. Un, protams, ka ir jāīsteno starptautiskie likumi. Mēs arī iestājāmies par drošu civiliedzīvotāju bēgšanu no konflikts skartajām zonām. To tiešām tikko teica arī ārsta bez robežām pārstāvis. Kanādas valdība nodrošina dzīvības glābjošu humanitāro palīdzību irākiešiem, un mēs esam piedāvājuši 107 miljonus dolāru humanitārajai palīdzībai tieši krīzes risināšanai. No šīs summas 80 miljonus mēs esam devuši tikai šogad vien, un 40 miljonus esam piešķīruši tā saucamajiem pirmās prioritātes pasākumiem, kurus Irāka pasludināja šā gada februārī. Humanitārās krīzes risināšanai ir nepieciešama vēl papildus desmitiem miljonu, jo ir nepieciešams stiprināt kā valdības institūcijas, tā arī vietējās institūcijas, un, protams, ir jāatbild arī iedzīvotāju pamatu vajadzību iztrūkumam. Kanādas humanitārā palīdzība un tās finansējums galvenokārt nodrošina tīru ūdeni, pārtiku, higienas pieejamību un arī citus eh, pamatpakalpojumus, un mēs, protams, mēģinam arī apkarot seksuālo un dzimumu vardarbību. Irākas piedāvātie galvenās, galvenās prioritātes eh, šobrīd vēl nesaņem tik lielu donoru finansējumu, kā Irāka to vēlētos. Tāpēc, eh, protams, mēs atbalstam šo jauno palīdzības plānu Irākai, ko kopīgi vēlas finansēt kā Eiropa, tā arī apvienotās nācijas. Ceram, ka tas tiešām atrisinās konfliktu. Un, kā jau teicu savas runas sākumā, uh, Kanāda ir devusi savu artaru un turpināsim to darīt arī nākotnē. Man ir viens jautājums. E, tā kā šī ir tāda e, palīdzības konference, tad es vēlētos sīkāk dzirdēt par to, kādā veidā šis humanitārās atbildes plāns sasaucās ar strateģisko prioritāšu plānu, ko humanitārās krīzes risināšanai ir piedāvājusi Irākas valdība. Paldies! Muchas gracias. Paldies. Turpin priekšsādātājs, un tagad es vēlētos eh, dot vārdu Klemens kundzei, kura ir eh, sekretāra. Very much. Um. Paldies. Es sēžu šeit dzeltenā žaketē, saka Klemens kundze. Paldies apvienotajām nācijām un Eiropas Savienībai par to, ka mēs eh, šodien tik daudz stundas runājām par humanitāro krīzi Irākā. Uh, Apvienotās nācijas vienmēr ir iestājušās par atbalstu vislielākā riska grupām. Un, protams, ka mēs mēģinām sadarboties ar tiem civiliedzīvotājiem un organizācijām, kas atbalsta civiliedzīvotājus, kur ir pametuši savas mājas. To jau izteica daudzās organizācijas šodien. Šobrīd, kā jau izskanēja, ir gandrīz pusducis miljonu, kuriem ir nepieciešama humanitārā palīdzība. Un eh, pavisam nesen eh, premjerministrs viesojoties Vašingtonā par to runāja. Šodien daudz tika runāts par nepietiekamo finansējumu šiem pasākumiem un arī starptautiskās sabiedrības darīto. Mēs uzskatām, ka ir pienācis pēdējais brīdis kaut ko darīt, jo šobrīd Irākā palīdzības programmām finansējums strauji izsīkst. Šeit jau izskanēja, ka ir gandrīz 3 miljoni iekšējo bēģu, bēgļu. Humanitārajai palīdzībai ir jātiek sniegtai netavējoties un īpaši šiem iekšējiem bēgļiem. Un eh, tā saucamais eh, ātrās eh, atbildes mehānisms, kuru mēs izstrādājām kopā ar ECHO, ir jāīsteno nekavējoties. Mēs saprotam, ka humanitārās sistēmas daudzslāņainība varbūt var palīdzēt īstenot humanitāro palīdzību, un tomēr mums vajadzētu labāk koordinēt mūsu sadarbību. Ir ļoti daudz cilvēku, kur riskē ar savu eh, dzīvību un veselību, lai palīdzētu cilvēkiem šajā konfliktā. Protams, eh, tam ir nepieciešama ciešāka koordinācija un sadarbība. Mēs ar ļoti lielu prieku atbalstam šo visu plašo visirākas pieeju, jo nedrīkst skatīties tikai uz atsevišķiem reģioniem, centrālā Irāka, attālie reģioni, un mēs ar īpaši lielu prieku e, šeit dzirdējām vēlreiz par tā saucamo izaisa stratēģiju, kas e, ļaus Irākai turpināt attīstību arī pēc krīzes. drošības pasākumu izgārš, izgāšanās ir ļoti svarīga, tāpēc drošības pasākumu īstenošana vienlaicīgi ar humanitārās palīdzības sniegšanu ir ļoti svarīga. Par to jau runāja vairāk šorīt runājošie. Mēs eh, zinām, ka iekšējiem bēgļiem nav vairs tālāk, kur doties, un neatkarīgi no to etniskās vai reliģiozās piederības šiem cilvēkiem ir jāsniedz atbalsts Vēlreiz paldies par šo iespēju man šodien šeit runāt. Paldies, turpina prieksēdētājs. Laika mums vairs nav palicis daudz, tāpēc tagad es došu iespēju atbildēt prezidijā sēdošajiem 10-15 minūtes. Nezinu, kam došu pirmajam vārdam lūdzu. Jā, es vēlētos atbildēt uz vairākiem jautājumiem, saka Tirka kungs. Gomes skundze un priekšsēdētāja vietnieks uzdeva jautājumus, uz kuriem varbūt man būtu visadekvātāk atbildēt. Ir svarīgi atminēties, kāpēc šī humanitārā palīdzība vispār tika iedibināta. Un eh, apvienoto nāciju organizācijas kā arī dažādas nevalstiskās organizācijas īstenojot humanitārismu principu vēlējās palīdzēt Irākai, palīdzēt reģionam tikt galā ar ļoti akūtu cilvēcīgu krīzi. Un, protams, humanitārā palīdzība vienmēr balstās uz cilvēcīgumu. Tātad mums ir jāsaglabā šī palīdzība un jāīstenā šo principu uh, nodrošināšanu. E, šeit tika pieminēta Turcija. Mums ir 1,7 miljoni Sīrijas bēgļu Turcijā. Un e, pēdējais reģistrētais skaitlis ir 92 tūkstoši irākieši, tātad e, vēl neskaitot Afgānas bēg, Afganistānas bēgļus un citus. Un Turcijas valdība un Turcijas parlaments ir pieņēmis eh, patvērumu meklētāju likumu, kurā eh, tika deleģētas funkcijas veselē virknē iestāžu, ko darīt ar šiem miljoniem bēgļu. Tātad eh, Turcija pēdējo gadu gaitā ir darījusi daudz, lai sakārtotu šo bēgļu situāciju un statusu. Un Turcija ir uh, investējusi miljoniem bēgļu situācijas sakārtošanā. Pretējā gadījumā es esmu pārliecināts, ka ļoti daudzi no šiem bēgļiem nonākt Eiropā. Gomes skundze, jā, šis eh, atbildes plāns ir ļoti svarīgs šās rīcības komponents. Es jau teicu, ka daudz spēlētāji ir piedalījušies eh, tā īstenošanā, un, protams, tas notiek ciešā sadarbībā ar eh, valdību, Mēs vēlamies ļoti precīzi e, palīdzēt sievietēm un meitenēm, kuras ir cietušas seksuālajā, var, cietuši seksuālā, seksuālas varmākas rokās. Un e, no manas puses mēs dzirdējām par 80 tūkstošiem bēgļu, kuri uh, ir bēguši no mūsu valsts, bet tātad mēs uz, esam uzņēmuši 80 tūkstoši, kamēr Eiropa tikai pāris tūkstoši, tāpēc eh, atpakaļ uzņemšanas kvota, kuru nodrošina Eiropas Savienības valstis, eh, tai būs jātiek palielinātai, un komisija pavisam nesen nāca klajā ar Eh, atpakaļ uzņemšanas kvotu 20 tūkstoši, bet nē, šis, šim skaitlim ir jābūt daudz, daudz, daudz lielākam, lai atbilstu patreizējai situācijai. Un tagad Nosfors kundzei vārds. Eh, jā, saka Nosfors kundze, es vēlējos eh, izteikt komentāru par skolas pusdienām Irākā. Irākā, Sīrijā, Sīrijas reģionos Dienvidē, Sudānā un veselā virknē citu valstu un pavalstu mēs e, riskējam zaudēt veselu paudzi, ja pareizi sakot, iegūt veselu paudzi, kura ticēs, ka vardarbība ir vienīgais e, konflikta risināšanas veids. Tātad e, mēs esam brīvprātīgo organizāciju un arī finansējums ir mecenātisma balstīts, un mēs vēlamies atbalstīt šīs e, skolu pusdienu programmas, jo mūsuprāt ir ļoti svarīgi saglabāt to, lai bērni skolā paliktu, mācītos un arī bērni ēstu. Tātad Sīrijā, Dienvidsudānā un arī citos krīzes kartos reģionos pasaulē mēs šīs programmas īstenojam. Bet tam ir nepieciešama arī e, pārtikas drošības programma pieslēgšana un mēs sadarbojamies arī ar veselu virkni citu organizāciju, lai nodrošinātu to, ka mēs šo pauzi, paudzi nezaudējam. Es, protams, uzskatu, ka jūsu komentārs ir ļoti svarīgs, un tomēr patreizajā krīzes situācijā mēs saprotam, cik ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt bērnu skolas gaitas Un eh, varbūt vēl mans komentārs par Turciju. Mūsu pieredze rāda, ka Turcijas valdība ļoti daudz naudas atvēl tieši pārtikas eh, drošībai. Paldies! Paldies, un tagad Gelans kundzei vārds lūdzu. Paldies, Gelan kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji ļoti daudz interesantu komentāru un vairāk no runātājiem uzsver to, cik ārkārtīgi svarīgs ir politiska lēmuma un konsensusa jautājums. Eiropa jau ļoti labi saprot, ka dialogs starp nacionālajiem spēkiem un reģionālajiem spēkiem ir ļoti svarīgs. Tas arī sakārtos Irāku. Protams, ka ik viens var darīt vairāk, gan Irākas kaimiņi, gan reģionālie, nacionālie un startautiskie spēlētāji. Patiesībā mēs redzam tādu kā domino efektu. Mēs esam e, nonākuši tādā kā aburtajā lokā. Cilvēki, kur ir pametuši savus mājas, ir spiest pamest arī bēgļu nometnes vai dažādu savu nometinājumu vietu un mītnes. Uh, Un eh, mēs nevaram pārāk zemu novērtēt ekstrēmisma galvas pacelšanu, lai neizveidotos situācija, kad cerību zaudē ik viens. Tuvākos mēnešos mums ir visiem spēkiem jāizvairās no situācijas eskalācijas, jo tad mēs turpināsim situāciju risināt vēl gadu desmitiem. Ja tā notiks, tad situācija kļūs nekontrolējama. Un eh, kā jau apvienoto nāciju delegācijas pārstāvis teica, šis eh, ātrās atbildes mehānisms eh, da, šobrīd nesaņem pietiekamu finansējumu, un tas tiešā veidā atspoguļojas uz nevalstisko organizāciju darbību. Ir svarīgi atcerēties, ka mēs varam nonākt situācijā, kurā mēs nespēsim palīdzēt cilvēkiem, un ja irākieši zaudēs cerību, tad viņi būs zaudējuši visu par eh, izglītību. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs bēgļiem jautājam, kas viņa dzīvē būtu svarīgākais, bieži vien mēs dzirdam atbildi, pārsteidzošu atbildi, lai bērni varētu iet skolā. Tāpēc eh, viņi bieži vien saka, palīdziet mums kā jau es teicu, Irāka nav bezcerīgs gadījums. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Irāka redzēs vēl gaišās dienas. Paldies! Paldies! Tagad dodam vārdu Jusefa kungam. Paldies! Es eh, pilnībā piekrītu, nu pat teiktiem, un es arī nevarēšu atbildēt uz jautājumiem, kas eh, saistās ar eh, humanitārās palīdzības plānu Mm, bet runājot par konfliktu, kā es jau ievadvārdos teicu, tas Irāka ir bijis jau vairākus gadus, nevis pirms 18 gadiem. Kurdistānas un Irākas valdības cieš no tā jau sen, un šodien mēs redzam, ka starptautiskās organizācijas cenšas tik uzlikt plāksteri brūcei, nu, bet šīs lietas, es dzirdu, ka tiek uh, liekts akcents uz šī mm, konflikta ilgumu un uh, mm, mums ir arī cilvēki, kuri paši ir tikuši pārvietot un var arī pastāstīt par problēmu sākumu, un es uh, nedomāju, ka mums vajadzētu uz šo konfliktu un aicinājumu skatīties ierobežoti, bet mm, saprast, ka tam noteikti būs ietekme arī nākotnē, kā tas jau ir kādu laiku ir bijis. Paldies! Un tagad dodu vārdu Kangas kundzei, kura ir humanitāro lietu mm, ģenerāla sekretāra asistente. Liels paldies visiem runātājiem prezidijā un arī publikai par labajiem komentāriem. Uh, Eh, šķiet, Kanādas vēstnieks bija tas, kas eh, uzdeva jautājumu par HRP, eh, kas mm, tika sākta pirms diviem gadiem par šo pārspakatīto versiju, un mm, jāteic, ka situācija ir ļoti attīstījusies, un mēs skatāmies uz šo praksi, kas ir steidzam nepieciešams, un uh, paredzēts ir, ka pēc sešiem mēnešiem, ko aptver šis plāns, būs jauns steidzamības, jeb ārkārtas plāns. Vēlreiz liels paldies Eiropas parlamentam par to, ka sapulcinājāt mums šeit un ka nu, piedāvājāt šo, šīs telpas, lai akcentētu īrākas jautājumu, tam vajag lielāku akcentu un lielāku solidaritāti ar Irākas ļaudīm šajā grūtajā laikā. Jūs jau dzirdējāt stāstu par humanitāro situāciju, par cilvēku ciešanām, un es domāju, ka mums visiem vajadzētu uzteikt uh, cilvēkus, kas praksē strādā līdzi. Uh, uh, Legranda ir uh, ļoti aktīva un mm, īsteno visus iespējamos mehānismus, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu un uh, šis palīdzības mehānisms vairāk kārtīgi tika minēts šajā rīta diskusijā HRP dokuments ir viens no vislabākajiem, kādu esmu redzējusi tieši aicinājuma jomā. Tas ir ļoti pārdomāts un nu, pietiekami stingrs un solīts. Es domāju, ka tas ir pelnījis mūsu visu atbalstu. Ir īpaši sarežģīti apstākļi, kur minimālie standarti netiek ievēroti un humanitārās tiesības ikdienā tiek pārkāptas, un tas ir šis izaicinājums humanitārajā jomā, un šis ir iemesls, kāpēc aizsardzības izaicinājums ir tik ļoti mm, pamanāms šajā humanitārās palīdzības plānā situācija, un nu, mēs visi to sakām, kļūs ļaunāka. Eh, bet mums ir pienākums atbalstīt cilvēkus, kuriem vēl ir cerība. Viens no panelistiem teica, runāja par cerību, ka kāds atnāks un viņus aizsargās. Un Tonijs teica, ka mums ir pienākums šo cerību uzturēt par spīti situācijai, kas pasliktināsies turpmāko mēnešu laikā. Eh, mēs eh, ļoti aicinām politiķus un citu tas iesaistītās puses panākt to, lai eh, tas, šī situācija beidzas. Lūdzu, palīdziet mums, lūdzu, finansējiet mūs, tā lai mēs varam palīdzēt Irākas cilvēkiem, kuriem šī palīdzība tagad ir nepieciešama. Liels paldies par jūsu pausto atbalstu, paldies Eiropas parlamentam, paldies, ka eh, līdzorganizējāt šo pasākumu kopā ar mums un uh, Mums šīs debats ir ārkārtīgi nozīmīgs, un mēs noteikti šo solidaritātes ziņu nodosim arī Irākas cilvēkiem. Lielas paldies! Lielas paldies, un tagad mm, noslēgumā mūsu vidū ir komisārs Stalienīdes, lai eh, noslēgtu atbilžu raundu. Vārds komisāra kungam liels paldies. Mm, man ir prieks, ka mm, Kanga kundze varēja piedalīties un visi eh, varēja sniegt eh, vispārēju pārskatu par humanitāriem izaicinājumiem Irākā. Jūs iepazīstinājāt ar pamat elementiem, kas ir nepieciešami uh, spēcīgākai humanitārai iesaistai. Tādai iesaistai, kurā piedalītos starptautiskā sabiedrība kopumā. Kā mēs dzirdējām no Līsas Grandes, jaunais humanitārās palīdzības plāns Irākai ir skaidrs saistībā ar nekavējošu humanitāro atbalstu līdz gada beigām. Antonijs Leiks stāstīja par bērnu ciešanām, kas uh, rada vilšanos un Irākas un uh, valdība un Kurdistānas reģionālā valdība saskaras ar milzu izaicinājumu. Turpināt uh, savus pūliņus, turpināt koordināciju, lai nodrošinātu humanitāro palīdzību un sniegtu pamat eh, pakalpojumus iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu ticības, kopienas vai identitātes. Tā ir ļoti skaidra ziņa. Startautiskā sabiedrība nevar pamest Irākas konflikta upurus savā vaļā, bet mums ir jārīkojas tagad, nevis rīt. Un kā es savos ievadvārdos minēju, mums ir jānodrošina droša mm, humanitārās palīdzības piekļuve. Tas ir ļoti svarīgi, un jūs to zināt labāk kā es pats. Mums ir jānodrošina palīdzības piegādes drošība. Mums jādara viss, kas, ko varam, lai aizsargātu cilvēkus, mm, kuriem ir šīs vajadzības bez kādas diskriminācijas atbalstam ir jābūt nodrošinam balstoties uz vajadzībām, uz humanitāriem principiem. Visām konflikta pusēm ir jāievēro savi pienākumi saskaņā ar starptautisko humanitāro no, mm, tie, ties, humanitārajām tiesībām. Ir jārespektē un jāaizsargā visi civiliedzīvotāji humanitāro vajadzību apmierināšana ir mm, morāls pienākums, bet vēl bez tā tas ir arī priekšnas, priekšnosacījums, lai nodrošinātu drošību un stabilitāti ne tikai visai valstī, bet arī visam reģionam kopumā. Iespējams, ka tas pat globāli arī atstāja sekas. Mēs eh, saprotam, ka risinot šīs vajadzības, mēs eh, radam mm, tādu situāciju, kur eh, konflikts varētu tālāk attīstīties un civiliedzīvotāji kļūst par vieglu ēsmu tādām starptautiskām teroristiskām organizācijām kā Islama valsts un bez rīcības krīze turpināsies. Uh, Eiropas solidaritāte ar Irāku ir spēcīga un taustāma. Šī ir ziņa, šis ir vēstījums, kur es uh, nododu Irākas iedzīvotājiem arī savas vizītes laikā, un te mēs redzam skaidru mūsu apņemšanās uh, atspoguļojumu komisija un Eiropas uh, dalību valstis Eiropa kopumā bija otrs lielākais humanitārās palīdzības sniedzējs Irākā. Un līdz šim gadam mēs esam piešķīruši vairāk kā 38 miljonus eiro humanitārā finansējuma vajadzībām. Uh, cīņa, cīniņu eskalācija. Uh, padara eh, ne par nepieciešamu vēl lielāku finansējumu, un atbildot uz to, Eiropas Savienība ir aicinājusi savus partnerus nodrošināt eh, pamat pakalpojumu nodrošinājumu ūdeni, higienu, mm, sanitāros eh, piedarumus, jo īpaši tajās teritorijās, kur mm, ir devušies pār lietotie cilvēki, kur meklē drošību. Un šodien es esmu paziņojusi par papildu 25 miljonu eiro piešķiršanu humanitārai palīdzībai Irākām. Tas ir šis finansējuma apjoms. Uh, izteikšu skaidri, šī mūsu apņemšanās ir ilgstoša, mums ir jāpaliek un uh, jāuzņemās savas saistības, cik ilgi vien tas būs nepieciešams. Mēs, Eiropas Savienība, būsim pirmajās rindās, sniedzot palīdzību, cik ilgi vien tas būs nepieciešams. Ne tikai šis atbalsts būs finansiāls, bet arī mēs iestāsimies par starptautisko humanitāro tiesību un humanitāro principu ievērošanu. Tāpat aicināsim rast politiskus risinājumus situācijai. Bet uh, Mm, lai to paveiktu, mums ir nepieciešams apkopot spēkus, strādāt kopā. Mums ir nepieciešams kolektīvs atbalsts, jo arī atbildība ir kolektīva, un tām ir jābūt mūsu kopīgām darbībām. Tikai šādā veidā mums, izdevies, mums izdosies mainīt lietas. Lielas paldies! Muchas gracias, comisario. Quiero dar las gracias a todos los partidos. Liels paldies eh, komisāru kungam, paldies visiem runātājiem, visiem, kas piedalījās. Ceru, ka šīs, eh, šīs dienas eh, tikšanās kļūs par tādu kā saucienu pēc palīdzības aicinājumu. Nākamā sanāksmes būs 15. un 16. jūnijā Briselē un 11. jūnijā Strasbūrā. Paldies!